Buongiorno a tutti, prendete posto. Labdien visiem, saka priekšsādātājs, lūdzu ieņemiet savas vietas. Esam gatavi sākt darbu, esam jau tāpat nedaudz aizkavējušies. Nu, un, protams, ka vispirms mums jāapstiprina darba kārtība. Vai visi tai piekrīt? Kā vienmēr, Jūs jau redzat, ka tā ir iekļauta jūsu darba dokumentu pakotnē, un tā tad, nu, ja nevienam nav nekāda iebildumu, tad šo darba kārtību varam uzskatīt par apstiprinātu. Tālāk otrais darba kārtības punkts priekšsādātājs paziņojumi. Gribēju jums, kolēģi, atgādināt, ka ITRA komiteja tiksies otrdien, 27. martā. Tā būs kopīgi rīkot sanāksme ar transporta komiteju. Saskaņā ar 51. reglamenta punktu. Tur runāsim par to, kā veidot starpsavienojumus Eiropā. Sākotnēji Bet, nu, tātad tas būs jautājums, ko skatīsim kopā ar transporta komiteju un pāriesim tagad tālāk pie ceturtā darba kārtības punkta. Un tā ir uzņēm, uzņēmumu konkurētspējas un mazo un vidējo uzņēmumu jeb MVU programma no 2014. līdz 2020. gadam. Te ir sagatavoti vairāk atzinumi. Un priecājos, ka šeit ir Daniels Galeha. kas ir mūsu kontaktpersona, runājot par uzņēmumiem un MVU. Nu, un, protams, viņš pārstāv arī komisijas ģenerāla direktorātu, tāpēc došu viņam arī vārdu. E, bet, nu, tālāk arī te ir Kreutzmann kungs, kas mūsu referents lūdzu. Paldies, priekšsēdētas kundze. Tas uh, programma für die Witte. Programma, lai veicinātu MVU konkurētspēju Šo um, programmu saīsina ar burtiem kosme, un programma ir veltīta ga, laika posmam no 2014. līdz 2020. gadam, un 2013. gadā beigsies programma ar saīsinājumu SIP, kas ir veltīta inovācijām MVU, un, protams, mēs šeit runājam arī par informācijas un komunikāciju tehnoloģijām, ekoinovācijām un enerģētiku. Un vis visas šīs prioritātes pēc tam tiks um, iepludinātas programmā apvārsnes 2020. Un ir arī inovāciju un uzņēmējdarbības iniciatīvu prioritātes saskaņā ar pētniecību. Šeit mēs runājam par veiksmīgiem pasākumiem, piemēram, interesentu neatkarīgā grupa, tā sauktā Štoibera grupa, kas strādā pie administrācijas uh, samazināšanas, pie birokrātijas samazināšanas un arī uh, Enterprise European Network vajadzētu augstu uh, vērtēt to, ka SIP programma pilnībā nepāries apvārsnī 2020, kā sākotnēji sākts. Līdz ar to uzņēmumi, kas nepievēršas inovācijām, varēs saņemt atbalstu no Eiropas Savienības. Un kopīgi ar komisāru Tadžāni un dažādām asociācijām mēs turpināsim šo darbu arī turpmāk. Uh, Budžets 2,5 miljārdu eiro apmērā saskaņā ar CIP programmai paredzēto budžetu, kas bija 1,25 miljārdi. Tātad šis budžets tagad ir palielinājies divas reizes. Uh, Mēs runājam par finanšu instrumentiem 1,4 miljardi, kas ir 60% no kosme programmas kopīgā finansējuma. Mēs eh, saprotam, ka no šī finansējuma nevar atteikties, un pateicoties SIP eh, gūtajai pieredzei, mēs zinām, ka īstenībā ir nepieciešams daudz lielāks finansējums, eh, paturot prātā to, ka piedzīvojam finanšu krīzi. Tagad man ir daži priekšlikumi attiecībā uz iespējamiem uzlabojumiem. Tātad kosme vajadzētu galvenokārt vērsties. Uh, Pie konkurētspējas uzlabošanas politiskie mērķi ir, protams, atzinības vērti, bet ir jābūt arī vairākiem pielāgošanas pasākumiem. Ir vispārīgi mērķi un Pirmais no tiem ir konkurētspējas veicināšana, ilgtspējas veicināšana MVU Eiropas Savienībā un ja mēs runājam par ilgtspēju, ir jācīnās arī pret eh, klimata pārmaiņām turisma jomā, un šie mērķi tātad ir iekļaut gan vispārīgo mērķu kategorijā, gan arī pie konkrētajiem mērķiem. Mums ir jāsaprot, kādas ir atbalsta iespējas MVU, jo tās pagaidām ir visai ierobežotas. Tādēļ es piedāvātu, ka ņemot vērā visai ierobežoto budžetu, ir eh, jākoncentrējas uz galveno mērķi, proti konkurētspējas veicināšanu. Un tas attiec uz pilnīgi visām jomām. Tur nav šaubu bet uh, atbalsta pasākumi, kas ir paredzēti ilgtspējai, ir jāveicina saskaņā ar ietver programmu Horizon 2020, jeb apvārsnes 2020. Te ir eh, runāts par 6 eh, miljārdiem enerģētikas jomā, 7,2 miljārdi integrētiem transporta līdzekļiem, 3,4 miljārdi klimata aizsardzībai, izēvielām un uh, eh, ekoloģiskajai aizsardzībai. Protams, ir jārunā arī par klimata pārmaiņām un uh, Šeit ir 3,4 miljārdi eiro, kas īstenībā ir vairāk nekā viss kosme paredzētais budžets. Protams, ja mēs runājam par ilgspēju, mēs vēlamies, lai uh, uzņēmumi varētu attīstīties ilgspējīgā manierē. Un, protams, mēs vēlamies garantēt konkurētspēju, pateicoties programmai, bet konkurētspējai jābūt arī ilgspējīgai. Uh, Un, ja mēs tādā veidā interpretējam ilgtspējas jēdzienu, tad uh, šī saikne ir uh, patiešām loģiska. Maziem un vidējiem uzņēmumiem, protams, vajadzētu būt vienlīdzīgiem, tiem vajadzētu piedāvāt vienādas iespējas. Un, ja mēs runājam par turismu un to, kas ir redzēts, kas ir teikts Lisabonas līgumā, es nedomāju, ka turisma jomu kaut kā vajadzētu izcelt im Rahmen des Einzel... Also, wir wissen, dass Touristen... Mēs zinām, ka pēc Lisabonas līguma turisma nozarē mēs pievēršamies aizvien vairāk. Un IMCO komitejā es eh, sagatavoju ziņojumu par to, kā veicināt turismu Eiropā. Jo, protams, turismu nevar eh, ielikt kaut kādā kastītē vai rāmīšos, tas eh, iet pāri robežām. Uh, un ir jau vairāki projekti, ko eh, var eh, piedāvāt MVU, tie nāk par labu MVU un arī turismu nozarē kopumā. Bet mums jāparūpēs par saskaņotākām uh, programmām visā Eiropas Savienībā. 138 miljoni eiro eh, ir uh, paredzēti turisma jomai, piemēram, lai varētu runāt par jauniem, uh, jaunām koncepcijām, tie ir 87 miljoni. Ja turisma joma runā par uh, jaunu uzņēmumu ienākšanu tirgū, tad, protams, to var iekļaut šajā budžeta kategorijā, bet mēs gribam pateikt, ka vēlamies uzlabot MVU konkurētspēju. Ja mēs varēsim šo uzdevumu izpildīt, tad, protams, mēs uh, izpildīsim arī pakārtots mērķis, piemēram, radīsim jaunas darba vietas. Un, ja runājam par MVU, ir jārunā arī par dažādām uzņēmēju darbības iniciatīvām un uzņēmumu pārcelšanu, jo uzņēmumu pārcelšana, piemēram, nāk par labu MVU izaugsmei un bieži vien uzņēmumu pārņemšanu uh, eh, veids uh, eh, jauni, dinamiski cilvēki, kas var uh, palīdzēt izveidot jaunas darba vietas un uzlabot uzņēmumu izaugsmi komisija ir secinājusi, ka pārņemot uzņēmumus tika eh, aizvērts 150 uzņēmumu un 6 eh, tūkstoši darba vietu, 600 tūkstoši darba vietu gāja zudumā. Un, protams, ja da, ģimenes uzņēmumiem uh, nav iespējams uh, savu uzņēmumu nodot tālāk savu radinieku rokās, tad ir jāpadomā par jaunu procedūru, lai varētu to nodot arī svešiem cilvēkiem. Uh, Tālāk runājot par MVU mm, sniegto atbalstu kosmi ietvaros, vai mēs to varam nodalīt no citām programmām? Protams, ir e, jāuzlabo arī pakalpojumu sniegšanas temps, un mēs e, runājam arī par visu uh, produktivitātes uzlabošanu un resursu efektīvu izmantošanu. Es uzskatu, ka pateicoties inovācijām, to visu ir iespējams droš, nodrošināt, bet eh, šādu te uzlabojumu var panākt nevienmēr uh, ieviešot jaunus pasākumus, bet, piemēram, optimizējot jau spēkā esošās procedūras. Tādēļ programmai nepieciešams papildus finansējums. Uh, MVU eh, dzīve Eiropas Savienībā mums ir jāatvieglo, mums ir jāparūpēs, lai programmu MVU varētu izmantot pēc iespējas vienkāršāk, lai tur nebūtu nekāds sarežģīta procedūra. Un apvēršanas 2020, lai tajā piedalītos MVU šī latiņa vai slieksnis, eh, kas jāpārkāp, lai programmu izmantot, bieži vien ir pārāk augsts, bet mēs gribam. Uh, lai piekļuve šīm programmām un projektiem būtu pēc iespējas vienkāršāka. Un, ja, piemēram, pateicoties kosme programmai, var izmantot šādu finansējumu, tad tas ir jādara. Un vajadzētu arī uh, padomāt, ka kosme horizontu 2020 ir jāizmanto konkrētām programmām, prie, protam, izpētēji un inovācijām. Uh, un līdzekļus, kas paredzētu šai programmai, nevajadzētu jaukt ar citiem līdzekļiem. Protams, mums ir jāsaprot, ka daži mērķi ir jāpārstrādā, jo, manuprāt, dažās jomās ir e, nepieciešams vairāk kvantitatīvu, nevis kvalitatīvu indikātoru, lai mēs varētu izmērīt, izvērtēt visu, kas ir nepieciešams. Ja mēs, piemēram, varam izvērtēt birokrātisko slogu, cik e, liels tas ir katrā atsevišķā uzņēmumā, tad, protams, ir jāsaprot, ar kādiem indikātoriem, jeb rādītājiem mēs to Eh, varēsim izmērīt. Līdz ar to labāk būtu aprēķināt eh, birokrātiskās izmaksas, ko ir iespējams ietaupīt piemēram, eh, birokrātijas samazināšana, definējot ar konkrētu X procentu likmi, un Štoibera grupa, kas tieši darbojas šajā virzienā, pierādīja, ka tā ir pareizā doma. Tālāk, ja mēs runājam par finanšu instrumentiem, ir 150 tūkstoši eiro, kas ir zemākā robeža, un kredīta instrumenti, ko var izmantot apvāršanas 2020 ietvaros, tiek piešķirti tikai inovatīviem uzņēmumiem. Tātad tie uzņēmumi, kas nav inovatīvi, nevar saņemt kredītu 1050, 150 e, tūkstoši eiro apmērā ne no vienas programmas, ne no kosme, ne no uh, apvāršņa. Līdz ar to tādi uzņēmumi, ko mums būtu interesanti atbalstīt, e, neiekļaujas nevienā no šīm procedūrām. Līdz ar to ir jāpadomā par kaut kādiem inovatīviem pasākumiem. Uh, un varētu arī paaugstināt investīcijas, jo, protams, tās mūsu uzņēmumiem ir nepieciešams kā svaigs gaiss. Jādomā arī par uh, dažādiem tirgus instrumentiem un noteikti ir jādiskutē par to, uh, kā finansēt dažādus projektus. Uh, pārobežu uh, režīmā un, piemēram, ja uh, te sadarbojas vairāk uzņēmumu no atsevišķām Eiropas Savienības dalību valstīm. Es tūlīt beigšu uzstāties, saka runātājs. Protams, daudziem uzņēmumiem ir nepieciešams investīcijas vietējā tirgu, uh, Tādēļ es eh, pievienotā vērtība būtu arī riskantu investīciju piesaistīšana, ja dalību valstī nav iespējams tās iegūt, runājot arī par jaunu uzņēmumu dibināšanu un uzņēmumu pārņemšanu. Es saprotu, ka izteicos visai detalizēti, bet eh, nu, man kā referentam ir uzdevums arī jūs iedvesmot, un es ar eh, uzmanību noklausīšos kolēģu, referentu un komisijas izteikumos. Paldies! Grāce. Par... Lielas paldies, saka priekšsēdētāji. Tālāk došu vārdu komisijas pārstāvim Danielam Kaleham. Lūdzu. Thank you very much. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Godātie Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi, neragārtīgi liels prieks būt šodien šeit, runāt ar jums un likt jums priekšā kosme programmu. Kopš 1. februāra darbojos šajā amatā esmu jaunais rūpniecības un uzņēmē darbības ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors, bet jau veselu gadu esmu strādājies, strādājis par MVU vēstnieku un turpināšu šo savu aicinājumu arī pildīt. Es domāju, ka ārkārtīgi svarīgi izrādīt atbalstu arī no komisijas puses MVU politikai. Esmu sagatavojis pāris slaidu, vēlos likt tos jums priekšā, tā lai jūs redzat, kāda ir kosma galvenie mērķi un punkti. Pirmajā slaidā parādīs, cik ārkārtīgi svarīga esam MVU loma Eiropas ekonomikā, un tam ir jābūt mūsu atspērienu punktam. MVU spēlē centrālo lomu Eiropas Savienības tautsēmniecībā, un 23 miljonu MVU, 99% no Eiropas uzņēmiem ir MVU, un viņi ir lielākais jaunu darba vietu avots. Divi, divas no trim jaunajām darba vietām privātajā sektorā tiek radīts tieši MVU. Un, ja jūs paskatāties uz statistikas datiem, kas ir komisijas rīcībā, tad pēdējos astoņus gadus 85% no visām jaunajām darba vietām tika radīts tieši MVU. Tātad viņi ir tas mugurkauls Eiropas tautsēmniecībā, un mums pilnīgi noteikti tāpēc ir vajadzīga spēcīga politika, kas MVU ļaut atbalstīt. Otrais slaids. Te redzam, ka MVU ir ārkārtīgi svarīgi, bet tāpat laikā tas ir arī ķēdes vājākais posms. Ekonomikas krīze tos ir skārus ārkārtīgi smagi. Eiropā šobrīd ir 24 miljoni bezdarbnieku. 24 miljoni bezdarbnieku. Tie tas ir 10% no mūsu darba spēka. Vidējais deficīts ir 7% no IKP, un parādu līmeņi ir vairāk 80% no IKP. Un visi šie makroekonomikas dati un problēmas visvairāk skar tieši MVU. Tāpēc, ka viņi, kā jau teicu, ir ķēdes vājākais posms, viņi cieši no šīs ekonomikas krīzes. Kādas ir galvenās problēmas, ar ko MVU šobrīd sastopas? Pirmām kārtām trūkst likviditātes. Tā ir galvenā un nozīmīgākā problēma, ar ko sastopas MVU. Šis kredītu nespēja izmaksāt kredītus un ļoti daudzi MVU, kas piesakās uz kredītiem bankās viņš šo finansējumu nevar saņemt. Vai nu tāpēc, ka nav līdzekļi, vai citiem iemeslu pēc. No 500 tūkstošiem līdz 700 tūkstošiem uzņēmumu šobrīd sastopas ar likviditātes problēmām. Otrā problēma, ar ko sastopas MVO, ir piekļuvi jauniem tirgiem. Tikai viens no četriem MVU Eiropas Savienībā tiešā veidā eksportē preces uz citiem tirgiem un tikai viens no astoņiem MVU dara to ārpus Eiropas Savienības. Tad, tad redzam, ka pastāv struktūrāla rakstura problēmas iesaistīties eksporta tirdzniecībā. Un visbeidzot, Gribu uzsvērt arī to, ka pastāv pārliecīga birokrātija. MVU ir ārkārtīgi grūti izpildīt visas prasības, ko esam paredzējuši, un tās parādās ar vienu no jaunu, jaunas procedūras, jaunas atskaitīšanās eh, saistības un pienākumi, un tā ir milzīga problēma, ar ko sastopas MVU. Katreiz, kad runāju ar viņu pārstāvjiem, viņi vienmēr saka, lūdzu palīdziet mums, jo mēs nespējam tikt galā ar šo jauno noteikumu gūzmu, kas, kas pār mums veļas. Tātad, kāda ir mūsu reakcija šajā programmā? programmā. Ko darām mēs? Nu, mēs, lūk, sagatavojam šo kosme programmu. Komisija ierosina sistematizēt MVU intereses visā kopējā daudzgadu finanšu plānu priekšlikumu jomā. Un tāpēc ik viens no jauniem struktūru plāniem, jauniem finanšu instrumentiem eh, iekļauts tagad arī MVU dimensiju aspektu. Bet otram kārtām mēs ierosinam izveidot arī īpaši vē, pro, īpašu programmu, kas vērsta tieši uz MVU konkurētspēju un izaugsmi. Šī programma, kas paredzēta tieši Eiropas MVU, strādās tātad lūk pie konkurētspējas un izaugsmes MVU ar 2,5 miljārdiem eiro budžetu un kā jau Kreutzmann kungs pareizi norādīja, mēs to grasamies sareizināt ar divi, jo, protams, ir arī cip fondi, tātad mēs īpašu uzmanību pievēršam tieši MVU. Četras prioritātes esam paredzējuši šajā programmā. Tātad pirmām kārtām, kā uzlabot piekļuvu finansējumam, otrām kārtām, kā uzlabot piekļuvu tirgiem, trešām kārtām, kā veicināt uzņēmē darbību kā tādu, un ceturtais, kā uzlabot kopējos uzņēmē darbības apstākļus Eiropas Savienības uzņēmumiem. Pieskaršos katram no šiem punktiem. Pirmais tātad, pie, uzlabot piekļuvu finansējumam esam paredzējuši 1,4 miljardus eiro budžeta šim mērķim, diviem galveniem instrumentiem. Pirmām kārtām garantiju izveidošanai, 1,4 miljārdi eiro mēs e, palīdzēs mums e, nodrošināt garākas garantiju periodu MVU. Kāpēc? Tāpēc, ka tajās dalība valstīs, kur MVU dodas pie bankām, viņiem ir vajadzīgs atbalsts. Un Eiropas investīcija fonds šo, šādu atbalstu var sniegt. Saskaņā ar mūsu statistikas datiem šīm garantijām ir ārkārtīgi eh, liel, liels svirs efekts. Katram, katrai šādai garantijai, ko mēs eh, mobilizējam, mēs redzam, ka ir milzīga atbilde. 1 pret 30 tālāk riska kapitāla fondi. Eh, šobrīd konkurētspējas inovācijas iet, programmas ietvaros mēs mobilizēsim 2,2 miljārdus eiro. Tātad, un tas nozīmē, ka kopā Eiropas Savienībā 350 miljoni eh, investīciju tiek izmantot. Tātad 1,4 miljārdi eh, šiem finanšu instrumentiem. Tālāk, otra programmas daļa, otra prioritāte, kā uzlabot piekļuvi tirgiem. Vēlamies pievērsties eh, pakalpojumu sniegšanai MVU tā, lai šie uzņēmumi varētu izvērsties, lai tie varētu kļūt plašāk, lai tie varētu augt, lai tie varētu radīt darba vietas, izmantot novatorismu, bet, protams, ka viņi sastāpas ar milzīgi daudz problēmām. Viņiem ir vajadzīgs atbalsts, apmācība, informācija un palīdzē, palīdzot MBU slēgt jaunas partnerības, mēs piedāvāsim viņiem arī jaunas iespējas. Mums ir Eiropas uzņēmējdarbības tīkls, kas šobrīd šādus pakalpojumus piedāvā MVU. Un mēs vēlētos, lai šis atbalsts tiktu vēl vairāk spēcināts. Mums tā tad ir šis uh, uzņēmējdarbības eh, tīkls Eiropā, mums ir komunikācija, tīkli, un šis uh, tīkls darbojas vairāk nekā 50 valstīs, te ir vairāk kā 600 centri, ar, sadarbojas ar tirzniecības palātām, ar dažādām uzņēmējdarbības asociācijām un tā tālāk, un ir vairāk kā 3000 augstu kvalificētu darbinieku, kas strādā ar MVU. Bet vēlamies turpināt darbu, sniedzot īpašu palīdzību, un te gribu pieminēt panākums, ko guva IPR helpdesks, jeb palīdzības punkts Ķīnā. Tas ir īpašs dienests, kas atbalsta MVU kas sastopas ar problēmām atsevišķās eh, jaunās izaugsmas valstīs tā bija ierosme, kas nāk no Eiropas parlamenta, tas bija izmēģinājuma projekts, un te gribu teikt jums milzīgi paldies, jo pateicoties šim dienestam, mēs esam saņēmuši ārkārt, esam spējuši dot ļoti lielu atbalstu uzņēmumiem, un tas ir ārkārtīgi nozīmīgs izrādījies kopējā kontekstā. Mēs izstrādāsim kopējo eh, izpēti, situācijas izpēti un domājam, ka varam meklēt šādu līdzīgu veidu atbalstu iespējas arī citur. Trešām kārtām, kā veicināt uzņēmē darbību? Tā ir milzīga problēma Eiropā paskatāmies uz statistikas datiem, tad ir vien ratāk, kad Eiropieši vēlas uzņemties risku. Arvien vairāk Eiropieši vēlas uzsākt pašu savus uzņēmumus, un ja mēs salīdzinām skaitļus eh, šeit ar ASV un ar Ķīnu, tad Eiropā sastopamies ar problēmu, jo Eiropā iedzīvotāji nevēlas veidot uzņēmumus. Jaunieši ir īpaši nozīmīga šai kontekstā. Pateicoties parlamentam, mēs uzsaucām Erasmus programmu jauniešiem, un e, šī programma ļauj jaunajiem uzņēmējiem līdz sešiem mēnešiem pavadīt laiku kopā ar kādu pieredzējušāku uzņēmēju, un e, vēlamies šo iniciatīvu vēl vairāk izvērst plašumā, jo jūtam, ka tā ir panākumi bet tāpat laikā mums, protams, ir jāskatās arī uz sieviešu uzņēmēju darbību. Eiropas sieviešu uzņēmēju darbības vēstnieku tīkls ir vēl viens lielisks piemērs tam, kā to varam darīt. Eh, šis tīkls aktīvi darbojas 22 eh, valstīs, un mēs vēlētos nu, turpināt nodrošinātāju atbalstu. Nesen to uzsākām. Un eh, saskatām to kā vēl vienu no jomām, ko varēsim atbalstīt ar šo kosme programmas palīdzību. Ceturtā prioritāte Kopēju apstākļu uzlabošana ir uzņēmē darbībā. Kreutzmann kungs jau minēja atsevišķus apstākļus, ko iespējams uzlabīt. Piemēram, ko daram ar uzņēmumu pārvietošanu, ko daram ar apusējības principu, ko daram, piemēram, ar birokrātijas samazināšanas iespējām. Šī programma var dot būtiski ieguldījumu arī šeit mazo vidējo uz, mazo uzņēmumu, uzņēm, mazās uzņēmē darbības aktu īstenošanā. Tā var ļaut visā Eiropā E, šos lēmumus īstenot dzīvē, piemērotos dzīvē, nu, piemēram, varam strādāt pie tā, lai tiktu samazināts laiks, kas nepieciešams uzņēmumu dibināšanai, tāpat arī laiks, kas nepieciešams uzņēmumu pārvietošanai un tā tālāk. Šī programma ļaus mums uh, nodrošināt paraugu, apmaiņu ar paraugu praksi starp poli, politikas veidotājiem, arī uzņēmējiem pašiem. Un mēs zinām, ka katrā valstī šobrīd ir iecelts viens MVU vēstnieks, nu tāds īpašais pārstāvs, un kopā ar viņiem mēs vērojam to, kāds progress būs šai programmai. Tāpēc es domāju, ka kosme ir programma, kas ir tas labākais instruments mūsu rokās un kas ļaus visus šos pasākumus īstenot dzīvē. Kreutzmana kunga prezentācijā viņš minēja virkni punktu. Viņš teica, ka pastāv problēma lūk ar turismu, e, te ir īpašs cits juridisks pamats, e, tīri juridiskiem iemeslu dēļ, jo lūk ar šo cipu, jeb konkurences inovāciju programmas e, palīdzību ir vajadzīgs šis jaunais pamats, bet, protams, ka mēs vēlamies ietvert programmā visus. Uh, sektors. Tālāk uzņēmēja no, no, nodošana, pārvietošana arī ļoti svarīgs elements, un viņš pieminēja ļoti svarīgu elementu, respektīvi attiecības ar apvārsnes 2020 programmu. Mēs strādājam pie tā un uh, skatāmies lūk uz jums, uz parlamentu, gaidam jūs ieguldījumu tajā, kā šīs abas programmas saskaņot, kā tās saliedēt, kā definēt indikātors, Kreutzmann kungs minēja Štoiber grupu. Jā, Es domāju, ka varam pie tā turpināt vēl strādāt, darbu turpināt. Viņš turklāt arī minēja daudz citas detaļas, piemēram, lūk, aizņēmumu līmenis uzņēmumu un tam līdzīgi. Visas šīs lietas, manuprāt, ir iespējams izstrādāt tālāk. Bet mans, pēdēja, mans pēdējais vēstījums jums, eh, godāti deputāti, būtu šāds. Es domāju, ka mums priekšā ir ārkārtīgi svarīgs problēma jautājums. MVU politika ir svarīgākā prioritāte un vairāk kā jebkad iepriekš mums jāmobilizē līdzekļi, jāmobilizē visi mūsu centieni un spēki, tā lai MBU no šīs krīzes var iziet kā uzvarētāji un nevis krist par, kā, par upuriem tai. Viņi palīdzēs mums tādā gadījumā šo krīzi pārvarēt. Tāpēc lūdzu palīdzēsim mūsu maziem vidējiem uzņēmumiem, palīdzēsim tiem augt un zelt. Uh, Un es eh, pilnīgi noteikti zinu, ka jūs šeit Eiropas parlamentā arī esat apņēmušies nodrošināt tiem visu savu atbalstu. Paldies! Grāci par questo. Paldies, turpin priekšsēdētāji. Paldies par šo prezentāciju. Un tagad došu vārdu Bens Sandaram, kas ir pirmais Andra referents, kas šeit tik klāt. Lūdzu. Thank you so much. Lielas paldies. paldies. Es domāju, vairums no mums var piekrist, ka galvenie izaicinājumi, ar kuriem saskars MVU, ir pieeja finansējumā, pieeja tirgiem un uh, konkurence. Es domāju, uh, ka komisijas priekšlikums ir ļoti labs. Gribu arī pateikties uh, Kristēva kungam, ģenerāla direktoram, par to, ka viņš mums uh, deva arī iespēju izteikties šai lietai. Es pateicos, man patīk īpašajā ideja iekļaut šo uzņēmē darbības aspektu visās ES programmās. Un apvārsnes 2020 ļaus eh, maziem vidiem uzņēmē atvieglot dzīvi. Šis priekšlikums ir labi sabalansēts, eh, tur ir atainojis ilgtermiņa uh, domāšanu to, ka, un uh, uzņēmē darbības gaisots veicināšana Eiropas sabiedrības savienībā. Te ir arī paredzēts veicināt pieeju maziem vizēm uzņēmēju kapitālam, taču pašreizējā ekonomiskā situācija ir tāda, ka Eiropas 2020-2020 mērķi ir jāizvirza kā prioritāte. 2,5 miljārdi eiro ir tikai 0,2% no daudzgad finanšu schēmas saistībā ar budžeta diskusijām. Es domāju, mums būtu jāraugās, kā palielināt kosmi budžetu. Es ceru, ka varēšu ar Kreitsmaru kungu un citiem ēnu referentiem apspriest šo jautājumu tālāk. Ir vairākas lietas, kur man šķiet varētu kaut ko uzlabot Runājot par turismu, neesmu pārliecināts par to, ka šī ir īstā vieta par to domāt, iestāties par vienu nozaru, tā kā mēs tagad darām. Es pilnīgi piekrītu Kroisman kungs sacītē. Bet kā ir ar citām nozarēm, arī IKT, enerģētika vai pārtiks ražošana? Ja mēs īpaši izvirzīsim par prioritāti vienu nozaru, tad tas būs uz citu nozaru rēķina. Es nedomāju, ka tā rīkoties būtu pareizi. Ja mēs gribam īpaši izcelt vienu nozaru, tad es domāju, ir nozars, kurās ir lielāks izaugsmes potenciāls nekā turisma. Un kā būtu ar pakalpojumu eksportu? iekšējais tirgus pakalpojumi vēl ar vienu ir jauns. Daudz vēl ir šķēršļu, mākslīgu šķēršļu pakalpojumu eksportam. Runājot par pieeju finansējumam, es domāju, ir ļoti pareizi izmantot mūsu līdzekļus, daudz līdzekļu šai jomā. Politiskās institīvas nevar un nedrīkst raudzīties uz pilnīgi visu uzņēmumu vajadzībām. Taču tāda situācija, kad bankas īpašu uh, Mm, atbalstu saņem un nevēlas eh, aiz eh, savas uzmanības aizdot naudu uzņēmumiem, tiešām tikai kavē eh, uzņēmumu izaugs. Mēs dzirdējām, ka viena trešdaļa no uzņēmuma nevar saņemt kredīts, kas, tām, kas tiem nepieciešama. Man patīk šis līdzsvars starp kredītu aizdevumu instrumentu un citiem instrumentiem. Es domāju, tādā veidā mēs veicinām Eiropas izaugsmi un konkurētspēju. Mums nepieciešams pēc iespējas lielākais, nepieciešams pēc iespējas lielākā finanšu svīra, lai tiešām nauda paliktu Eiropā. Es domāju, ļoti svarīgi, lai mūsu uzņēmumiem nauda būtu pieejama. Mums jātiek vaļā no administratīviem slogiem. Mums jābūt ambiciozākiem. Man š, manā skatījumā Mums ir jāmēģina darīt visu, lai novērš šos administratīvos sloks. Mums tiešām nepieciešama reāli neto samazināt šai ziņā. Arī parlamentā mēs pastāvīgi radām jaunu administratīvā slogu, kad mēs izstrādājam kārtējās direktīvas. Tad vienu dienu mēs samazinām administratīvo slogu, bet tad mums tas jādara visās jomas. Tā tad mums ir jābūt reāliem neto šīs samazinājuma mērķiem. Runājot par pieeju ārējiem tirgiem, mums jānodrošina, ka mēs izveidojam papildus struktūras, paralēls struktūras, kas nodrošina tādu kā mm, alternatīvu vajadzības gadījumā. Arī Paula Rībiga ziņojumā tiek skats jaunais, jaunie tirgi, par to mēs vēl šodien spriedīsim, par šo ziņu. Es neuzskatu, ka kosme programma, kurai līdz šim bija tik maz, eh, tik neliels budžets, eh, būtu arī jāukļauj EFTA valstis. Valstis, kas izvēlējās nu, nebūt daļa no mūsu kopienas. Vai tā vajadzētu eh, gūt labumu no Eiropas Savienības programmām, kuru mērķis ir veicināt ES Uh, uzņēmumu konkurētspēju. Mēs taču izmantojam mūsu nodokļu maksātāju naudu un tā jāpaliek dalībvalstīs. Paldies! Grāci par interventu. Paldies, saka priekšsēdētāji. Pieteikušies eh, deviņi kolēģi, kas vēlas izteikties līdz ar to šis saraksts tiek slēgts un lūdzu kolēģis ievērot trīs minūšu laiku citādi debats ir šis Rubikungs. Äh, freut mich, dass. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka Krotman kunga ziņojums ir ļoti precīzs un loģisks, proti, kā padarīt Eiropu konkurētspējīgāku. Protams, valstis cīnās ar milzīgiem parādiem, tādēļ ir jākļūst produktīvākiem, un, protams, arī darbaņēmēji vēl saņemt augstākas algas. Tādēļ mums ir jārada priekšnosacījumi, lai uh, visi šie uh, Mm, lai viss šīs vēlmes būtu ievērotas. Un, ja runājam par finansējumu, tad mums ir jāsaprot, kā eh, nevien rekapitalizēt bankas un dalību valstis, un, protams, to nevaram darīt eh, no, ņemot naudu no MVU kasēm, jo paškapitāla noteikumi MVU eh, Eiropas Savienībā salīdzinājumā ar ASV ir ļoti zemi, un, ja, protams, nav pietiekami pietiekami lielas likviditātes, tad arī uzņēmums nevar ņemt kredītu. Tādēļ ir jāpiesaista investīcijas. Un, protams, ja ir grūtības ar finansējumu, tad uzņēmumu nevar cilvēkiem maksāt lielākas algas. Miklošs, Slovākijas finanšu ministrs, reiz teica, ka nauda ir jāatstāja tur, kur tā nesīs vislielāko peļņu un mēs redzam, ka visvairāk darba vietu rodas jaunos uzņēmumos. 85% no jaunām darba vietām uh, rodas jaunos uzņēmumos. Te mēs pat nerunājam par uh, nodarbināto vecumu, bet gan par idejas uh, svaigumu, tā teikt un jaunieši strādā ļoti daudz, piemēram, 49 stundas nedēļā, tādēļ jāparūpējas par to, lai arī, piemēram, sievietes uzņēmējs saņemtu uh, attiecīgu algu, ņemot vērā viņu devumu uzņēmumu attīstībā. Tādēļ vajadzētu arī norakstīšanas sistēmu izdomāt no jauna. Tad, kad jauni uzņēmēji dibina savu uzņēmumu, daļu no savām investīcijām viņi var patiešām norakstīt kā izmaksas, un mums ir jādomā par optimālāku norakstīšanas modeli, piemēram, ASV līdz pat 5000 dolāru. Uh, var uzreiz norakstīt kā izmaksas, un bieži vien Eiropā mēs runājam par, tādiem, par tādām zemām izmaksām, un ja nevar um, šīs izmaksas uzreiz norakstīt, tad, protams, to uzskata par peļņu, un no peļņas ir jāmaksā procenti, un tad atkal uzņēmumiem ir jāņem kredīti, bet šis aburtais loks patiešām ir jāpārauj, un ir jāsaprot, vai Eh, piemēram, jaunos uzņēmumus varētu kaut kā Eh, atbalstīt, nu ne jau tā, ka viņiem divus, trīs gadus vispār nevajadzēs maksāt nodokļus pēc dibināšanas, bet nu vismaz padomāt par izdevīgākiem noteikumiem. Un tālāk, ja runājam par riskiem, ja jūs eh, uz, dibinat uzņēmumu, tad, piemēram, jaunai uzņēmējai ir jāuzņems liels finanšu risks, nu vai to finansē draugi, paziņas, ģimene un bankas īstenībā ļoti brutāli skatās, lai būtu dažādi uh, vērtīgi eh, īpašumi šo cilvēku īpašumā, un ja kaut kas noiet greizi, tad nabaga ģimene zaudē visus līdzekļus, ko ir guvusi strādājot svaiga sviedros. Tādēļ ir jābūt arī riska prēmijām, eh, kas eh, tiek izmaksāts tiem cilvēkiem, kas investē uzņēmumā. Es esmu budžeta kosme. Uh, programmu un domāju, mums vajadzētu skatīties uz to, lai mazie uzņēmumi, nu tā sauktie mikro multinacionālie uzņēmumi, ir jāatbalsta īpaši. It sevišķi tie uzņēmumi, kas ir bijuši zaudētāji globalizācijas pēc. Globalizācijas fondu varbūt arī varētu izmantot, lai atbalstītu MVU, lai tie varētu darboties arī citu valstu tirgos ārpus ES. Un ja tiek konstatēta eh, konkurences deformācija, šeit ir piemēram arī augstas soda naudas, piemēram Microsoft gadījumā, un šīs soda naudas noteikti varētu novadīt kosme programmā, lai būtu papildus finansējums. Un neizmantots reģionālais atbalsts noteikti arī var tikt iepludināts kosme programmā. Tālāk Eiropas tehnoloģija institūts tika radīts, lai varētu uh, Uh, nodot tālāk apgūtās zināšanas, tās zināšanas, uh, kā veicināt konkurenci, lai Eiropas Savienības uzņēmumi varētu būt uh, veiksmīgi visā pasaulē, tās augtā Lisabonas darba kārtība. Un kosme programma noteikti varētu būt vēl tāds papildus dūzis, lai varētu samazināt arī bezdarba, bezdarbnieks, kuru tagad ir 24 miljoni Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies! Turpin priekšstādātāji. Paldies, Rībīkungs, par šo svarīgo paziņojumu, jo īpaši saistībā ar jūsu sacīto par budžetu. Taču, ja visi runātāji runās tik uh, ilgi kā jūs, tad mēs nevarēsim izrunāt visu Merkes kundzi, lūdzu. Uh, you Paldies par jūsu ļoti interesanto uzstāšanos un ļoti skaidro pārskatu kodolīgo pārskatu, ko mums sniedzēja. Vai jūs varētu mazliet sīkāk pastāstīt par saiknēm, kas pastāv starp kosmi programmu un ap, apvārsnes 2020 rūpnieciskās līderības programmu. Taču visa lieta, jo visa lieta ir tāda, ja mums izdodas īstenot inovācijas labākā veidā, tad arī uzņēmumu internacionalizēšana arī būs vieglāka. Jo vispirms ir nepieciešama prece, ko pārdodat. Un parasti inovatīvu produktu pārdot ir vieglāk nekā vispārīgāku produktu. Parasti ir tā, vai nu inovatīvs produkts, prece, vai arī ļoti tradicionāla prece tāda, kā piemēram, un tā kā mūsu priekšstādētāji ir šeit, Es varētu, piemēram, sacīt par eh, skaistajā, skaita dizaina precē no Itālijas, kas, ap, kad ceļo pa visu pasauli. Varbūt jūs varētu sīkāk par to pastāstīt. Un tad inovāciju veidojošie uzņēmumi, uzņēmumi, kas atkal uh, uzņem šajā jomā strādāt. Tad, ko kosme var darīt šādu uzņēmumu dēļ? Dažkārt es pilnīgi piekrītu saviem kolēģiem, vai ja jūs sakāt, ka fin, pieeja finansējumam mm, pašreizējā finanšu krīzē, mm, kredītu aizdu krīzē ir visliel viena no lielām problēmām. Taču vēl ir cita problēma, tā, tā ir saistīta ar noteikumiem jo mums ir daudz tādu noteikumu, kas patiesībā neļauj tikt klāt finansējumā. Tā skaitā arī tirgiem neļauj tikt klāt, citiem tirgiem izņemot pašu nacionālo dalībās tirgu. Dažkārt man ir tādas. Tāds iespējas, ka mēs drīzāk vairāk pievēršam uzmanību jaunu uh, iespēju veidošanai nekā šēršļu novēršanai. Mums pat labā nav vienota tirgus. Eiropas Savienībā, piemēram, certifikāti ir problēma, medicīnas precēm tās nevar eh, tikt pārdot citos tirgos, arī drošības standarti ir ļoti atšķirīgi, un visādi veidi standarts ir grūti pārvarēt. Tad varbūt jūs varētu sīkāk pastāstīt, sniedzot pilnīgu pārskatu par visu eh, mazo video uzņēmumu situācija Eiropā ne tikai uh, saistībā ar kosmosa programmu. Es gribētu redzēt pilnīgi pārs, pārskatu. Paldies! Paldies, Merkies kundzei, saka priekšsēdētē Nīber kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Sirsnieks, paldies arī par interesantajām prezentācijām, ko sniedza uh, Kreutzmann kungs un arī kolēģis no ģenerāldirekcijas. Man ir trīs lakoniskas piezīmes, bet eh, pašā sākumā vēlējos uzsvērt to, ko teica Rīviga kungs, proti, ka riska kapitāls ir uh, galvenais veiksmes kapitāls. Mums ir jāpadomā par attiecīgiem instrumentiem, struktūrām Eiropas uzņēmumos. Un Paul Rūbīga to arī pareizi pateica, ka ir uh, Ah, jāparūpējas eh, par to, lai dalība valsts varētu MVU atvieglot dzīvi, piemēram, piedāvājot interesantākus, interesantāku nodokļu politiku un tā tālāk. Tālāk eh, manis trīs piezīmes. Pirmām kārtām, dargie kolēģi, dargās kolēģis, mēs bieži vien eh, gribam radīt labākus priekšnosacījumus, lai varētu atvieglot MVU dzīvi Eiropas Savienībā, bet, diemžēl, eh, ir jāsaprot, ka vārdiem ir jāsako arī darbiem. Ja mēs runājam par MVU politiku Eiropas Savienībā, tad Eh, tas nodarī, tā nodara ļoti lielu kaitējumu, proti tiek pieņemti dažādi politiskie lēmumi, bet tiem nav īstā svara, tie nenies nekādu labumu. Es gribēju pateikt, ka Eiropas parlamentā mēs esam sākuši daudzas iniciatīvas, arī komisija ņēma vērā Štoibera grupas ieteikumus, bet eh, vai kaut kas konkrēts taustāms ir īstenots, līdz tas tiek īstenots, tas prasa vairākus gadus, piemēram, grāmatvedības standarta atvieglošana Eiropas Savienības Savienības dalību valstīs. Nu, īstenībā mēs jau par 2-3 gadus par to visu runājam, un eh, lai varētu arī mm, ieviest šādas vienkāršotas struktūras MVU, tas nemaz nav tik eh, sarežģīti. Protams, lieliem uzņēmumiem tas ir daudz sarežģītāk, bet MVU noteikti šīs procedūras ir jāvienkāršo. Es zinu, ka tas laikam padomē vēl tiek izskatīts. Tādēļ komisijai ir jāveic spiediens, arī tāds atklāts spiediens, lai beidzot kaut kas sakustētos, jo mūsu uzņēmēji patiešām to no mums gaida. Tālāk eh, tahogrāfu likumdošana. Nu, arī šis jautājums ļoti ilgi tiek apspriests. Otram kārtām uzņēmē darbības veicināšana. Protams, jūs izteicāties ļoti pareizi. Gribēju jums atkārtot. Uh, to domu par sīvietēm uzņēmējām, viņu potenciāls ir burtiski neizsmeļams, un komisija noteikti varētu nākt klajā ar konkrētām politiskām iniciatīvām. Ir jāmaina cilvēku domāšana, mentalitāte, ja, piemēram, kāda sieviete uh, Um, uzsāk uzņēmēju darbību un šis uzņēmums cieši neveiksmi, nu tad šo cilvēku saukā par uh, zaudētāju, par pilnīgu neveiksminieku, bet, piemēram, ASV to uzskata par normālu mācību procesu, jo dzīvē ne jau vienmēr viss vainagojas ar veiksmi, ir jāgūst arī negatīvu pieredzi. Un visu beidzot gribēju uzslavēt komisiju, ja mēs runājam par vienkāršošanu. Uh, E, ietekmes izvērtējumu. Tas tiek darīts komisijā jau vairākus gadus, nu ļoti daudz ir iespējams kritizēt, bet ir jāuzsver arī labās puses. Varbūt jūs to vēlreiz e, apstiprināsiet. Mums ir jāpiekopi tāda politika, lai varētu pateikt, ka mazie un vidējie uzņēmumi e, netiek iekļauti visu direktīvu aptvērumā, ja nu vienīgi mēs runājam par konkrētām normām, kas attiecas uz MVU. Un, ja tiek pāriets no izņēmumiem uz eh, sistemātisku pieeju, domāju, tas ir patiešām pamatoti un ceru, ka jūs varat to man apstiprināt. Tas tā tiek praktizēts komisijā katru dienu. Paldies. Grācie. Paldies. Turpin priekšsēdētāji. Hersovs kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju izteikties ļoti īsti, taču mm, ir divi komentāri no mans puses, un tad vēl ir dažas lietas, ko gribētu sakt no, gribu sacīt no Patrisijas Toinas puses ēnu referents. Viņa nevar šeit būt. Pirmkārt, tas nav, gan nav saistīts ar kosmu, taču gribu pateikties uh, eh, DJ Enterprise par to, ka tā vadīja Digital Week šo digitālo. Uh, nedēļas. Paldies, ka to organizat jau otro reizi, un esmu priecīgi, ka var atbalstīt šo projektu. Un otrais personīgais komentārs ir šāds, lai ko mēs darītu Eiropas Sanības līmenī, tam ir jāpamatojas uz rīcību dalībvalstīs, tāpēc mums komisija un parlamentam kopā ir jāveicina, lai dalībvalstis neatsakās no mazo video uzņēmumu politi atbalstošās politikas. Es esmu priecīga, ka Ungārija 83% no eh, MVO atbalsta programmas ir īstenot. Jūs zināt, kāds ir mans personīgais viedoklis par kosmi, tāpēc es vienkārši pastāstīju, kāda ir ēns referents nostāja. Viņa uzskata, ka šī programma pat ir ļoti ambicioza, taču mums jādara vairāk, jo um, galīgais mērķis ir veicināt izaugsmes potenciālu, jo tas ir svarīgi MVU un Eiropas uh, Savienības pašsabiedrības uh, ilgspējībai ikdienas prakse, ka bankas liedz eh, kredītu uzņēmējiem un līdz ar to tad eh, viņiem trūkst līdzekļu. Tā ir milzīga problēma maziem vidējiem uzņēmējiem. Mums ir jāatceras, ka būtiski svarīga ir tieši pieeja finansējumam, lai veicinātu nodarbinātību un uzņēmē darbību. Finansēšana nav vienīgā lieta. Tur jābūt arī īpašām uh, politikām, kas veicina eh, uzņēmēju darbību. Tas ir īpaši svarīgi, lai mēs būtu konkurētspējīgi. Mums ir eh, jāveicina arī tāda izglītība, kas veicina uzņēmēju darbību. Eiropas Savienībai jābūt ir būtiski svarīgai par ko runā katrs mazais vidējs uzņēmējs un arī apmācībā jābūt tāda, lai veicinātu saikni starp MVU. Apmācība ir svarīga, lai MVU varētu būt konkrētspējas starptautiskos tirgūs. Priekšlikums eh, sniedz vispār ieskatu kosmē nākotnē, tas arī norāda eh, tās joms, kur ir vajadzīga Eiropas Savienības iesaistīšanās. Taču nav minēts īpaši, kā šīs intervences tika īstenots, jo īpaši ņemot vērā eh, internalizācijas ietveru. To izskundz tāpat kā viss citi pieprasa, lai tiktu īpaši uzmanību pievērsta dzimumu jautājumam. Viņa uzsver to, ka, lai MVU kļūtu starptautiskāki Eiropas Savienībā, ir jānovērš birokrātiskie slogi. Es domāju, šādi ir galvenie punkti tojas, to, eh, tojas skatījumā, un es kā so, sociālistu referentu arī to varu atbalstīt. Grazie, Paldies, turpina priekšsādātāji. Merci, Madame la Présidente. Paldies priekšstādātāji, paldies komisijai par to, ka nāc klējā ar šo priekšlikumu. Vispirms runājot par vispārējiem mērķiem, es uzskatu, ka runātāji arī tam piekrīt, nav nekāda mērķa, īpaši izcelt turismu nozares. Nevisai sapratu, kā, kas, kas te ir saistībā ar juridisko pamatu, man šķiet, ka nav vērts te īpaši to izsvērt. Runājot par vienkāršošanu, es eh, uzklausīju komentārs par uh, uh, grāmatvedības noteikumu vienkāršošu Stoiber kungs. Arī te tika pieminēts. Uh, Es esmu auditors privātajā jomā. Kad ir runa par uh, grāmatvedības atcelšanu, tas nav prātīgi. Vienkārši jāpanāk, lai MVU būtu pieejama normāla informācija, lai viņi zinātu, kā tas īstenojam. Tad vienkārši jāpanāk kompromiss. Mēs visi zinām, ka ka sarežģītība ir saistīta nevis ar grāmatvedību, bet tieši ar to, ka dalībvalstīs ir atšķirīgi nodokļu ietvari reglamentācija. Mēs esam pasaules čempioni reglamentēšanā. Dalībvalstīm ir jāvienkāršo šie noteikumi. Un runājot par Eiropas Savienību, es gribētu ierosināt, kad vien komisārs rada jaunu normu vai jaunu direktīvu, viņam būtu jāsvītro divas direktīvas. Tāds būtu mans priekšlikums, un tas būtu tā vērts, un es ātri tad arī beigšu te uzstāšanos. Saistībā ar EBU mums ir problēma ar uzņē, uzņēmumu vadītāju vecumu. Un ir arī problēma iekšējā tirgu par MVO e tuvināšanos. Uh, rūpniecības un tirzniecības palātām ir jāuzdod uzdevums tuvināt MVO, veidot šādus tīklus un tālāk jaunie uzņēmumi. Es nezinu, vai tieši šeit tiek iekļaut, jo te nav konkrēti minēts, visi mazie uzņēmumi ir jācīnās ar jauno uzņēmumu darbības pārtraukšanu. Mēs zinām, kāpēc tas tā ir, tāpēc, ka uh, nepietiek pietiekoši daudz atbalsta pirmo, trešu, trīs, četru gadu laikā. Un es domāju, tirzniecības un nu, rūpniecības eh, palātām būtu uzņēmums atbalstīt šos jaunos uzņēmumus. Un es domāju, ka mēs nedrīkstam aizmirst arī sociālo dialogu. Tas būtu labs elements konkurētspējai mazais vidies uzņēmumos. Un uh, Lisabonas līgumā arī paredzēts sociālais dialogs ES līmenī, uh, lai veidotu labu sociālo gaisot mazajos vidējos uzņēmumos. Paldies! Grācie! Paldies! Turpin priekšstādātē. Paldies, Sodī kundze, kungs Lamerkungs. Frau Vorsitzende, äh, bei dem Vortrag des äh, General... Priekšsēdētājs kundze, Saskaņā ar ģenerāla direktora izteikumiem mums šķita, ka MVU politika te, te ir sākusies. Nu, es jau parlamentā darbojos kādu brīdi, un komisārs Bangemans, kas beida savu darbu 99. gadā, jau ļoti daudz runāja par šo projektu un mēģināja to veicināt. Un parlamentā mēs ļoti daudz runājam par to, kā definēt mazos un vidējos uzņēmumus, un Eiropas komisija kopš 90. gadiem nav pakustējusies ne pa milimetru. Uh, visas mūsu iniciatīvas, runājot arī par izpēti veicošiem MVU. Mēs gribējām kaut kādus skaitļus, mēs gribējām, lai tiktu pa palielināt šādos uzņēmumos finansējums un darbinieku daudzums. Nu, ko tad komisija ir darījusi? Vai komisija it sevišķi izpētes pamatprogrammā ir gatava iekļaut arī vidējos uzņēmumus? Tālāk Bensenkungs runāja arī par nodokļu maksātājiem. Ja pareizi atminos, 15 gadus Eiropas investīcija bankas līdzekļi eh, joprojām netiek izmantot tādēļ, ka birokrātiskais sloks ir pārāk liels, arī tādēļ, ka vidēja lieluma bankas labprāt pašas eh, sniedz šādas kredītus un uh, Eh, procentu likmu atšķirības ir tikai minimāls. Un eh, visu beidzot, eh, īstenībā šādi mazi uzņēmumi nav pārskatāmi. Tālāk runājot par riska kapitālu, īstenībā ir iespējams daudz vairāk. Ja komisija, ņemot vērā tās milzīgās summas, kas tiek iekļautas kosme programmā, ja es nemaldos, tad parlamentam ir jā, jāpieņem lēmums arī par uh, finanšu plānu. Un komisijai ir jāņem vērā tā pieredze, kas ir gūta pēdējos 20 gados. Manuprāt, tika nosauktas atsevišķas normas, tās nosauc Nībleres, kundze Bens Bensens, uh, Pauls Rūbiks un es uzskatu, ka jautājums par to, vai ir. Uh, Eiropas Savienības līmenī jārunā par MVU atbalstu. Domāju, pa, pa, ka par šo jautājumu ir ļoti daudz jādiskutē, neņemot vērā nostalģiskas jūtas un arī mūsu simpātijas pret MVU. Jāņem vērā, ka tieši vidējie uzņēmumi ļoti daudz darbojas eksportā un eh, kāds vietējais amatnieks, protams, arī var eksportēt savus preces. Es domāju, ka Eiropas komisija šeit ir eh, izlaidus no rokām sarkano pavadienu. Paldies! Grāci, Lutu. Lielas paldies, saka priekšsādētāji. Paldies Langas kungam. Tālāk, Odīkungs. Pavisam īsi. Jā, paldies, paldies. Es vienkārši aizmirsu kaut ko piemetināt. Gribēju runāt par piekļuvi tirgiem, un te bija vesels, vesela rindko par to gal galā. Mums parlamentā tika izstrādīta rezolūcija, ko pieņemam ar lielu vairākumu. Toreiz Makrīvī kungs to pieprasīja, un tur runājām par to, ka, lūk, ka tiek paredzēta atsevišķas atlaides izņēmuma MVU piekļuvēja valsts tirgiem, tieši valsts iepirkumam. Uh, Un es vienkārši gribētu zināt arī jūsu viedokli šeit, kādas ir kvotas MVU, piemēram, lūk, valsts iepirkuma jomā. Grācie, Bel. Lielas paldies, turpina priekšsēdētāji. Nākamais runātājs. Hvala lepa, gospa predsednica. Nākamā runātāja. Hvala tudi gospodu Krojcmanu in generalnemu direktorju za. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Gribu teikt paldies Kreutzmann kungam un tāpat arī ģenerāldirektoram par ļoti iespaidīgo prezentāciju. Es esmu bijis iesaistīta šajā uzņēmējdarbības pasaulē nu jau daudzus gadus, un tāpēc uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi rīkoties strauji. Straujums ir ārkārtīgi nozīmīgs, jo ļoti liels uzņēmums skaits kas darbojas tirgu, šobrīd no tā iet prom, tie iznīkst, jo nezin, kas notiks rīt, šie, šie uzņēmumi burtiski mirst dabīgā nāvē. Un tāpēc mums jārīkojas ir ļoti strauji. Es eh, piekrītu tam, ko teica citi kolēģi. Ja mēs eh, domājam, piemēram, par jaunajiem uzņēmējiem, tad jāsaka, ka viņiem ir ārkārtīgi grūti saņemties drosmes un uzņemties risku, jo, protams, ka sistēma ir izveidota tādā veidā, lai it kā viņas iedrošinātu no vienas puses uzņemties šo ris šos riskus. Bet ir tā, ka viņi riskē ne tikai ar to, ka viņi varētu izgāzties šai savā iniciatīvā, bet uh, te mēs varam skatīties uz, uz, uz statistikas datiem, bet jāsaka, šeit, Eiropā, tas tam ja, jaunietim attiecīgi uzliek tādu kā stigmu, kā tādu zināmu zīmogu par to, lūk, kā viņam nav izdevies šis e, konkrētais projekts, un tas ir atšķirīgi no tā, ko redzam, piedzīvojam ASV un Ķīnā, un šiem cilvēkiem Eiropā daudz grūtāk izcīnīt uzvaru. Tie, protams, ir aspekti, kas jāņem vērā. 2,5 miljārda eiro, jūs teicāt. Ar to nepietiek kad runājam par MVU. Atminēsimies, ka MVU taču ir mūsu tautsēmniecības dzīvības elpa, un ar šādiem līdzekļiem nepietiks. Bez kapitāla, bez piekļuvas tirgiem, bez piekļuvas finansējumam, kredītiem – Šiem uzņēmumiem ir burtiski neiespējami turpināt darbu, turpināt darbu arī iekšējā tirgu, nemaz nerunājot tālāk par kaut kādiem eksporta tirgiem. Paldies! Paldies tālāk, Kelīkungs! Lielas paldies, priekšsēdētāji! Kolēģi jau minēja, manuprāt, svarīgāko punktu, un tāpēc neatkārtošos, bet gribēju pieminēt vēl sevišķus citus aspektus, uz kuriem raugos tieši no savas skatu punktu. Piekļuva finansējumam tika minēta Pavisam nesen manā valstī tika eh, pa, pa, paziņot eh, dati, ka lūk 91% MVU uzskata, ka tagad piekļūt finansējumam ir vēl sarežģītāk nekā iepriekš. 50% no šiem uzņēmumiem saņēmuši atteikumu bankās, tad, kad tie vēlēšies pieteikt viņiem. Un tas, protams, saistīts ar banku situāciju īrijā. Tas ļoti labi parāda to, cik ārkārtīgi grūti gūt panākumus šādā scenārijā. Otrām kārtām piekļūt tirgumu, protams, arī ir ārkārtīgi svarīgs aspekts Ir tīpaši ierunājam par internetu un tam līdzīgām lietām. Arvien vairāk individu sāk iegā, iepirkties internetā, Un esam redzējuši arī statistikas datus šai kontekstā. 7% nu uzņēmumi, tikai 7% uzņēmumi tirgojas ārpus Eiropas Savienības, un ļoti daudzi ne, tirgojas tikai un vienīgi pat savā valstī, pat ne Eiropas Savienībā kopumā. Un tas liecina par milzīgām, milzīgiem bājiem punktiem nedēļas nogalē satiktu kādu kundzi, kas nu pat bija veikusi savu pirmo pirkumu internetā pagājušajā nedēļā. Viņa bija iegādājusies se, kā, kleitu, ko vilkt uz meitas kāzām. Un teica, ka lūk, kleita, protams, lieliska. Un uh, es secināju, lūk, ka interneta iepirkšanās apjomi pilnīgi noteikti pieaug. Un tad kā var runāt tieši par savu valsti. Ļoti daudz līdzekļu tika vienkārši izšķērdēts tikai tāpēc, ka tie tika ieguldīti valsts aģentūr, aģentūrās un netika noteiktas attiecīgas prioritātes, kas ļautu palīdzēt maziem uzņēmējiem. Es domāju, ka daudz vairāk mums vajadzētu arī globalizācijas fonda līdzekļus Uh, piemēram, piešķirt darbiniekiem, lai tie uzsāktu pašu savus uzņēmumus tajā brīdī, kad tiek atlaist no lieliem uzņēmumiem, jo citādi nekas no tā visa neiznāks. Viņi tiek it kā mudināti uzņemties kaut kādus izdomu darbus, bet viņi neatrod šos darbus, un viņu prasmes, viņu kvalifikācijas vienkārši ir kaķiem zem astes, tā teikt. Jā, atbalsta arī šo ideju par jauno uzņēmēju. Uh, rīcības veicināšanu. Domāju, ka šeit ir milzīgs potenciāls. Tāpat vajadzētu arī eh, demonstrēt to, ka vēlamies samazināt birokrātiju, un patiešām to arī darām. Šķiet, ka visi uzskata, ka šobrīd eh, tas nenotiek pietiekami. Mums jārada iedzīvotājs pārliecība, ka mēs tomēr to darām. Langenkungs runāja par, eh, par vidējiem uzņēmumiem Un tāpēc jau šeit ir šis, eh, šis sadalījums. Varbūt, ka vajadzētu to pat striktāk sadalīt. Viena veida schēmas vidējiem uzņēmumiem un vienu maziem. Mēs šobrīd viņus visus metam pār vienu kārtu, bet ir milzīgi liela atšķirība starp vienu ļoti maziņu mikro uzņēmumu un uzņēmumu, kas jau ir vidēji liels kur ir jau citas organizatoriskās eh, struktūras un tam līdzīgi. Un pēdējais, ko gribēju teikt, klausījos Bensena kungā. Uh, Un es nekādā gadījumā nesaprotu, kāpēc mēs izmantojam nodokļu maksātāju naudu, lai palīdzētu uzņēmumiem ārpus Eiropas Savienības. Mūsu atbildība Google ir palīdzēt uzņēmumiem šeit, Eiropas Savienībā. Palīdzēt tiem kļūt gan konkurētspējiem, spējīgiem ievērot prasības un tad darboties tālāk pasaulē. Un tad, kad mēs to būsim izdarījuši, tad varēsim domāt par palīdzību valstīm, kas neatrodas Eiropas Savienībā. Paldies, saka priekšādātāji. Tālāk Fordas kundze lūdzu. Pavisam īsi. Birokrātijas samazināšana pilnīgi noteikti ir prioritāte. Es gribētu iet pat tālāk nekā Kelikungs un teikt, ka mums vajadzētu nodalīt mikro uzņēmumus, mikro maziņus uzņēmumus un tad mazus uzņēmumus un vidēs. Un varbūt šie mikro uzņēmumi vispār varētu tikt izņemti no lielākās daļas tiesību aktiem. Esmu nobežīsies par to, ka lielākā daļa jauno tiesību akti nebūtu netiek pārbaudīti attiecībā uz to attiekmi, eh, ietekmi uz MVU. Un tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu šāds MVU ietekmes e, testus veikt, mums vajadzētu paskatīties arī pagātnē un pavērties, kur no citiem jau pieņemtie tiesību aktiem mēs varētu kaut kādu veidu e, lietas izņemt, lai samazinātu birokrātiju. Tālāk par piekļuvu finansējumu kolēģi no ļoti daudzām Eiropas Savienības valstīm iesniedza eh, grozījumus, aicinot atbrīvot banku kapitālu, kas pienāktos tieši MVU maziem uzņēmiem. Atbalstu šo iniciatīvu. Arī CIP programmā, protams, ir paredzēti instrumenti, kas darbojas atsevišķās valstīs, bet atsevišķās valstīs šī CIP jau konkurētas inovācijas programma ir vienkārši pārāk birokrātiska un uzņēmumi nevar līdzekļus izmantot. Šādās valstīs ir kaut kāds vietējais programmas, kas šķiet funkcionē labāk. Un varbūt tāpēc, pirms mēs veidojam jauns Eiropas Savienības instruments, mēs varētu paskatīties uz to, kur ir vienkāršāk instrumenti izveidot jau dalību valstīs un varbūt šādu paraugu praksi izmantot plašāk. Nesen, piemēram, sastapāmies ar krājbankām Eiropā, eh, kas mums teica, lūk, lūk, viņi taču ir tie dabiskie aizdevēji MVU, jo daudz no programmām, daudz kur bija parakt birokrātiskas, nebija pieejama informācija vietējā valodā un tā tālāk un tā joprojām. Tāpēc domāju, ka mēs varētu esošās sistēmas jau vienkāršot. Tālāk par riska kapitālu runājot. Eiropas riska kapitāls pieauga apjomā, bet te nerunājam tikai vienīgi par riska kapitālu, jo riska kapitāls pārsvarā paredzēts vidējiem uzņēmumiem. Te mēs eh, domājam vairāk vajadzētu šo te mm, ko, savstarpējo koleģiālos aizdevumus vai, piemēram, piemēram, aizdevumus ar nu, tādu kā labdarības nolūku. Arī šāda veida aizdevumi būtu jāveicina, tāpēc ar nepacietību gaidu iespēju sastrādāties ar eh, kolēģiem, gan strādāt pie kosmas ziņojuma, gan arī pie Rubikunga ziņojuma, kur, kur arī pilnīgi noteikti skatīsim tam līdzīgus jautājumus. Paldies, saka priekšādātājs un pēdējais runātājs. Lūdzu, Kastīļas kundze, paldies priekšādātāji. Ļaujiet man teikt lielu paldies komisijas pārstāvim un arī referentam. Uh, Ierados šeit nedaudz vēlāk, tad, kad diskusijas jau bija sākušās. Un tāpēc tagad skatos lūk uz šiem rakstiskajiem dokumentiem. Manuprāt, ir trīs punkti, kas mums jāuztver īpaši. Komisija ierosina spērt soli uz priekšu. Ar šīm idejām Langenkungs teica un pamatoti, ka MBU e, ir jautājums, ko skatām jau ārkārtīgi ilgi, bet tiešām uzskat, ka šis komisijas priekšlikums patiešām piedāvā panākumus. Uh, gan vienkāršošanas jomā, gan eh, piekļuvas finansējumam jomā un tā tālāk. Bet tepat laikā, kā jau teicu, ir trīs tādi elementi, trīs punkti, eh, kuriem mums vajadzētu īpaši pievērsties. Pirmām kārtām šī iespēja piedāvāt pievienoto vērtību Eiropas mērogā, atrisinot problēmas, ar ko sastopas MVU visā Eiropas Savienībā. Mēs jau minējam dažu no šiem jautājumiem. Uh, Bet ir, manuprāt, šeit trīs pīlāri. Pirmam kārtām lūk finansējums un piekļuvu finansējumam, tālāk vienkāršošana un birokratijas samazināšana, un tālāk organizatoriskā puse. Tie, manuprāt, ir tie trīs pamatpunkti, kam mums vajadzētu pievērsties savā darbā, uz ko mums vajadzētu vērst Eiropas Savienības mērogrīcību. Runājot par piekļuvu finansējumam, Esam iesnieguši grozījumus e, tieši šajā jomā, kā jau iepriekšējais runātājs teica, mums vajadzētu nošķirt zināmas uzņēmumu kategorijas, ir tīpaši šos ļoti maziņos uzņēmumus, šos mikro uzņēmumus no vidējiem. Mazajiem uzņēmumiem, pavisam mazajiem uzņēmumiem vajadzētu cita veida attieksmi. Tālāk vienkāršošanas jomā, nu tā ir tā mūsu zelta vērtā iespēja līdz 2020. gadam patiešām uzlabot situāciju. Un tas ir ārkārtīgi izšķirīgi. jo ļoti daudz no tiem centieniem, ko, esam, ko īsteno mazie un vidējie uzņēmumi, kā arī pavisam mazie uzņēmumi, eh, kas vēlas, protams, augt, eh, tiek vienkārši noslāpēti jau pašos pamatos. Var dot jums arī piemērus. Nereti. Piemēram, nu, ir, piemēram, cilvēki, individuļi, kas vēlas izveidot, piemēram, maiznīcu ķēdi, tādu uh, Un tad tādā gadījumā, protams, ir svarīgi, lai viņi, piemēram, saņemtu kaut kādu veidu vadošu instrukcijas par to, kā var veidot šādu ķēdi, kā var izvērst šo mazo uzņēmumu uz tādu plašāku sasaistītu uzņēmumu ķēdīti. Tāpat arī vajag domāt par to, kā piesaistīt eh, šos uzņēmumus digitālajai eh, jomai, jo digitālais tirgus pilnīgi noteikti ir milzīgi lieliska iespēja, milzīgs potenciāls MVU. Uh, kas ļautu tiem plaukt un zelt. Un te domāju par īpaši maziem uzņēmumiem. Viņiem šeit tiešām ir liela darbošanās iespēja. Nu, protams, tiesību aktu harmonizēšana, tas arī ir svarīgs jautājums, bet tajā šobrīd neiedziļināšos, jo mēs, to mēs šajā komitejā esam atspirduši jau ļoti bieži. Ir jādomā, lūk, par e-komerciju, kas varētu iet pāri dalību valstu robežām. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, ārkārtīgi svarīgi. MVU nākotnē Eiropā. Paldies priekšādātāji. Paldies, saka priekšādātāji. Tālāk, eh, lūk, uz pavisam nelieliem reakcijas vārdiem došu vārdu atkal referentam Kreutzmana kungam. Un eh, pēc tam varētu, eh, lūk, šis referents nāk šeit augšā, manā vietā turpināt vadu sanāk, vadīt sanāksmi, jo, jāsaka, man būs jādodas prom. Un man teica, ka, lūk, jūs esat nākamais pēc atbildības šeit, lūdzu. Langena kungs teica, ka mums, vai mums vispār ir vajadzīgs šādas programmas, bet eh, mums ir jāsaprot, eh, ka šī programma attiecas tikai uz tādu pārobežu sadarbību, un, protams, mums ir grūti pārbaudīt, vai programma ir nesus cerētos augļus, un mazie vidējie uzņēmumi arī nepiesakās uz kosme līdzekļiem. Uh, Tādēļ e, ļoti inovatīvi pasākumi ir iesakņoti apvārsnes 2020 programmā, un tādēļ mums ir jāsaprot, vai kosmi pietiek līdzekļu. Mums tādēļ vajadzētu palauzīt galvu, uh, par to, ka MVU e piedāvāt piedalīties šādās programmās, un tam jātiecas pilnīgi uz visām nozerēm. Un, ja mēs runājām par birokrātijas samazināšanu, protams, ir jāizmanto nepārprotamas definīcijas. Un, protams, MVU e ir jāpiedāvā daudz vairāk iespēju arī piedalīties šādās programmās un saņemt finansējumu. Uh, Mums ir jāsaprot, vai mēs vēlamies procedūru turpināt un vai nē. Protams, tas viss būs ļoti saistoši un intriģējoši. Un īstenībā komisija piedāvā turpināt CIP programmu. Un Langenkungs, jā, nu, mēs šeit nerunājam par kaut ko pilnīgi jaunu, tā ir turpinošā programma, bet ja tiek konstatēts, ka MVU ir pārāk zemas paškapitāla kvotas, kā minēja Rūbiga kungs, tad mums vajadzētu padomāt par dažādiem jauniem instrumentiem, piekļuvu tirgumu, piekļuvu finansējumam, un mums vajadzētu MVU šajā jomā noteikti atbalstīt. Un nacionālās veicināšanas programmas, protams, te nevajag aizvietot ar kaut ko, tās var papildināt, un tādēļ komisija piedāvā šādu pārobežu sadarbību, bet mums ir jāpārbauda, vai programma pirmām kārtām nes cerētos augļus. Es, protams, kolēģi priekšlikumus ar interesi uh, noklausījos. Mums būs arī konkrēts seminārs, un, protams, mēs tur varēsim runāt daudz plašāk par tiem tematiem, ko šodien tikai tā īsi ieskicējām. Paldies! Grāci, la parola. La... Paldies. Tagad vārds komisija lūdzu. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētājs kundze. No savas puses es vēlējos pateikties visiem, kas izteicās. Jūs patiešām uh, uzsitāt naglai uz pašas galvas, jūs uh, identificējāt pašu būtiskāko. Domāju, ka neviens no runājošiem neapšaubīja MVU spēlēmo lomu un to, cik nozīmīgi uzņēmumi ir Eiropas tautsaimniecībai. Jā, tika uzdots jautājums par definīcijām. Vai mēs runājam par maziem mikro uzņēmumiem, vai mēs te novelkam robežu uh, starp mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, un citi teica, ka mums ir jāpalielina strādājušo skaits tātad no 250 uz 500. Komisija veiks pētījumu un mēs noteikti iepazīstināsim jūs ar tā rezultātiem. Un ja definīcija ir jāmaina, nu tad to mēs darīsim, bet tas ir jādara balstoties uz konsensusu un mēs turpinām pie tā strādāt. Bet tieši tagad mums ir jāizmanto jau spēkā esošās definīcijas. Kreutzmena kungs to ļoti skaidri pateica. Kosme nav vienīgā programma, ko izmanto MVU. Ir taču reģionālās attīstības fonds, tur arī ir konkrēti līdzekļi atvēlēti MVU, ir ESF, ir apvārsnes 2020. Bet kosme ir veltīta tieši MVU, kas turpina citu programmas iesākto darbu. Un, protams, mums ir jādomā par papildus vērtību, ko mēs varam šajā jomā piedāvāt MVU. Visi runātāji bija vienas prātis, ka mēs varam noteikti garantēt šo papildus vērtību, ļaujot MVU piekļūt kredītiem, finansējumam, mēs varam piedāvāt vienkāršošanu un tāpat eh, šis papildus ieguvums ir piekļūt tirgumu un eh, dažādu priekšnosacījumu uzlabošanu. Piekļuvu finansējumam, piekļuvu kredītiem. Domāju, visi ir vienas prātis, trūkst likviditātes un Jau tagad mēs izmantojam finanšu instrumentus, kas ir pierādījuši savu veiksmīgumu. Eiropas investīcija fonds. Mēs esam saņēmuši vairāk prasību, nekā mēs uh, varam apmierināt, un, protams, mēs gribam savu darbu padarīt efektīvāku. Uh, Uzņēmuma kapitāls. Rūvīgi kungs pareizi teica, šis uh, paškapitāla līmenis ir jāpaukstina, bet mēs jau to darām, mēs to darām ilgi pie tā strādājam jau pēdējo desmit gadu laikā. Un tādēļ uzņēmumu kapitāla normas ir jāuzlabo. Vienkāršošana. Nu, īstenībā es ar visu sirdi un vēseli esmu nodevies tam, lai varētu vienkāršot normas. Protams, ir jāveic vairāk ietekmes uz izvērtējumu un ir jāveic tāds MVU tests, un mēs esam gatavi atteikties no konkrētām normām, ja um, tie ir lieki, bet, protams, ir jādara daudz vairāk. Uh, Un mums ir jāsaprot, pirms mēs ieviešam jaunas noteikums, ir jāsaprot, kādu ietekmi tas atstās uz MVU. Gribēju pateikties Lībleres kundzei un arī Fordas kundzei, jo, manuprāt, ir jārunā par vienkāršošanu. Tālāk piekļūt tirgumu vai mēs runājam par vienoto tirgu vai arī par trešajām valstīm. Valsts iepirkums tagad uh, atbildot Odīkungam, tas šeit ir iekļauts. 70% no IKP tiek novirzīti uh, valsts pasūtījumam un tikai viena trešā daļa MVU. Uh, ASV ir ieviests konkrēts kvotas, mums tādu nav. Es jau pavaicāju, kādēļ tas tā ir noticis. Šķiet, ka tas ir saistīts ar PTO noteikumiem, ir konkrēti ierobežojumi, bet uh, ASV uh, šo, šie noteikumi uh, uz viņiem īsti neatiecas, viņiem ir izņēmuma procedūra, un rītdien komisija pieņems priekšlikumu par piekļuvi trešo valstu valsts pasūtījumam, un, protams, tiek veikta arī valsts iepirkuma direktīvas reformēšana. Trešās valsts, es ļoti uzmanīgi klausījos tajā, ko teica Bensankungs un Kelīkungs. Vai mēs neņemsim vērā trešās valsts? Mums ir jābūt piesardzīgiem, jo trešo valstu dimensiju, tātad BRIK valstis Tie ir 70% no IKP, būs 70% no IKP uh, 2030. gadā. Mēs gribam uh, uzlabot eksporta noteikums, jo, protams, gribam, lai MVU varētu eksportēt uz tādām valstīm kā uh, Krievija, Brazīlija, Ķīna, Indija un šajam helpdesk Ķīnā. Es vaicāju, kāda ir viņu gūtā pieredze. Un domāju, mums patiešām ir iespējas, ir potenciāls uh, eksportēt savus preces arī uz šīm valstīm. Es, protams, ļoti labi sapratu arī jūsu argumentus. Eh, kāda ir atšķirība starp apvārsnes 2020 un MVU? 2020 eh, apvārsnes tur eh, ir programmas, kas balstīts uz inovācijām un izpēti, un, protams, nauda tiek piešķirta MVU, bet ne tikai, bet kosme ir konkurētspēja un izaugsme tieši MVU. Mums jāmāk to nošķirt. Mums ir jāsaprot, eh, kā šīs programmas, eh, kāda ir to miedarbība, bet ir jāsaprot arī atšķirības. Un Kreutzmann kungs jau teica, ka būs īpašs seminārs par CIP, par finanšu instrumentiem un par kosme internalizāciju, kā arī administratīvo slogu. Mums, protams, būs laiks pie tā vēl atgriezties vēlāk. Es uh, droši vien tagad beigšu savu uzstāšanos. Komisija ir gatava uzklausīt jūsu ierosinājumus un domāju, ka galu galā mums būs ļoti veiksmīga programma, lai varētu papildināt jau mūsu rīcībā esošos instrumentus. Langem kungs, mēs nesākam no nulles, jums ir pilnīgi taisnība, bet mēs cenšamies darīt vairāk un daudz kas jau ir ticis paveikts kopš Bāgemana kungs atstāja komisāru kabinetu, ņemot vērā arī 2008. gadā pieņemto Small Business Act, to, kas tika pieņemts 2011. gadā programmas jaunajiem uzņēmējiem. Uh, vienkāršošanas procedūras, finanšu instrumenti, internacionalizācija. Nu, īstenībā mans redzējums uz to visu ir eh, daudz rožaināks nekā jūs. Nu, savādāk es nevarētu darīt savu darbu. Bet, protams, man ir nepieciešams parlamenta atbalsts, lai virzītos uz priekšu. Paldies! Paldies! Es gribēju pateikt, ka priekšsēdētājs kundze nevarēja turpināt vadīt šo sanāksmi. Uh, Es esmu vecākais deputāts šajā komitejā, tādēļ man jāturpina uh, šo sanāksmi vadīt. Nu jā, tas jau arī labi redzams. Langenkungs ļoti īsi. Paldies. Man ir jautājums ģenerāldirektoru kungam. Vai šeit ir nepieciešams nodalīt mikro uzņēmumus, mazos un vidējos, jo, protams, te ir jārunā par piekļuvu tirgumu un to, ka uzņēmumiem ir atšķirīgs intereses. Jūs uz to neatbildējāt, un jūs arī neatbildējāt uz to, vai nepieciešams pārskatīt definīcijas. Ļoti īsi. Es eh, šķiet eh, jau atbildēju, mēs veiksim pētījumu par definīcijām, bet, lai runātu ar jums atklātu valodu, Langēn kungs, es neesmu gatavs eh, tagad gadiem runāt par definīcijām un tajā pašā laikā neko nedarīt MVU labā. Definīcijas, protams, ir no svara, bet darbi ir daudz svarīgāki par vārdiem. Un, protams, mēs saprotam, ka vilcināties nedrīkst. Zinu, ka jums visiem patīk definīcijas, un ja mums ir jāvienojas 27 valstīs par definīcijām, un arī jums visiem ir jāvienojas par definīcijām, to mēs neizdarīsim vienas dienas laikā. Bet tagad mums ir jāpalīdz 23 intervention, there is a sense of urgency. We will do the study. Lai palīdzētu bezdarbniekiem, lai palīdzētu uzņēmumiem, mums kaut kas ir jādara. Nevaram runāt tikai par definīcijām. Un Mēs taču nevaram uh, vienā brīdī atstāt likteņu varā MVU, lai spriest par definīcijām. Paldies, turpin priekšsādātājs. 11. aprīlī būs seminārs par finansēšanas instrumentiem, 25. aprīlī par CIP programmu un 8. maijā būs uzklausīšana par MVU. Un tad jau, protams, mēs par to varēsim runāt un Es eh, šo problēmu ļoti labi pazīstu, jo daudzi uzņēmumi netiek iekļauti programmās tādēļ, ka tie varbūt neatbilst visiem priekšnosacījumiem. Tagad piektais darba kārtības punkts - MVU konkurēt spējā un uzņēmē darbības iespējas. Nekavējoties dodu vārdu Polam Rūbigam, kas ir referents. Paldies, priekšsēdētāji! Nu, jāsaka, ka šis jautājums eh, ļoti cieši sasaucas ar iepriekš izgaismoto. Mēs runājam par eh, starptautiskiem priekšnosacījumiem, par to, kā uzlabot uh, darbošanās iespējas MVU jau vairākus gadus norisinās Doha sarunu kārtā MPTO un ir jārunā par tirzniecības noteikumu atvieglošanu MVU. Mums, protams, ir jāsaprot, kādas ir galvenās prioritātes un varbūt, ka mēs varētu beidzot darbu pie šīs nodaļas beidzot noslēgt runājot arī par daudzpusējiem eh, tirzniecības nolīgumiem un divpusējiem tirzniecības nolīgumiem, kurus tad slēgsim pirmos komisijai, arī ir jāsāk darboties. Protams, PTO ir nepieciešams reģistrs attiecībā uz visām saistošajām eksporta un importa normām. Protams, MVU tas ir ļoti liels darbs, jo šeit ir arī korupcijas risks un ir jāsaprot, kuras normas tiešām būs juridiski saistošas. Tādēļ PTO ir jānosprauž konkrētas prioritātes prioritātes un jāparūpēs par uh, lielāku caurskatāmības līmeni. Tālāk runājot par kosme programmu, eksporta jomā situācija vēl vairāk sarežģīsies. Ir nepieciešams finansējums, eh, veiktspējas obligācijām, te tiek runāts par tādiem eh, nesaistošajiem aizdevumiem, un mums ir jāsaprot, kāds būs galvenais scenārijs, lai varētu uzlabot eksporta rādītājs. Protams, ir arī daudz riska kapitāla, un riska kapitāla līdzfinansējums noteikti ir milzīgs izaicinājums. Protams, ir jārunā arī par izglītošanos un apmācību, it sevišķi par profesionālo izglītību. Tas ir jautājums, kam esam pievērsuši pārāk maz uzmanības. Mums ir pārāk maz amatnieku, arhitektu un inženieru, bet arī konsultāciju pakalpojumi, kas starptautiskā līmenī noteikti varētu būt veiksmīgi, ir e, aplūkots pietiekam, nepietiekam daudz. Un, ja runājam par smadzeņu noplūšanu, uh, arī tam ir vairāk jāpievērš, ir jāparūpēs, lai migranti un migrantes varētu tikt iesaistīti, ir uh, jāceļ tilti no vienas kultūras uz otru, lai varētu veidot labus kontaktus. Tālāk, Erasmus programma, kas veltīta jaunajiem uzņēmējiem, tai arī ir jākļūst starptautiskākai. Uh, Erasmus Mundus programma ir tāda, kurai pateicoties ir eh, jauns iespējas arī jauniem uzņēmējiem, kas var doties uz citiem kontinentiem un paskatīties, kā tad tur uzņēmēja darbība plaukst. Un ir jāturpina šī aktīvā apmaiņa, noteikti tas nāktu par labu visām iesaistītajām pusēm, un jaunais ārlietu dienests arī kaut ko varētu darīt lietas labā. Piektajā punktā ir runāts arī par tehnisku atbalstu, tehniskām normām, intelektuālā īpašuma aizsardzību, jo tas ir milzīgs izaicinājums, it sevišķi smags tas ir MVU. Tādēļ ir e, jāveido dažādi tīklojumi un klasteri, ir jāņem vērā, jāizmanto tas, kas jau ir mūsu rīcībā, un, protams, ir jāsadarbojas arī ar citiem kontinentiem, jāskatās, kas notiek tālāk e, otrā okeāna pusē ir jāizmanto paraugu prakses un jāizstrādā konkrēti kritēriji. Mums ir jāatrod tas modelis, kas visveiksmīgāk darbosies tieši Eiropā. Un, protams, ir e, jāuzsāk dažādi atbalsta pasākumi, varbūt var veidot tādas partnerības starp e, pilsētām. Uh, Uh, atrast uh, sadarbības partnerus ārpus Eiropas Savienības, uh, izkopjot kontaktus starp dažādiem uzņēmumiem un arī reģioni var sadarboties starptautiskā līmenī, jo ļoti daudz šeit ir iespējams darīt. Potenciāls ir praktiski neizsmeļams. Paldies! Dank. Paldies! Rūbika kungam! Došu vārdā referentiem. Nu, ja kāds nav ieradies, tad viņu var pārstāvēt eh, kāds kolēģis. Tojas kundze ir pirmā, kas izteiksies, lūdzu. Anders, what? You have the floor. When you are, when you are, when you are... Jums vārds. Ja jūs runājat Tojas kundzes vārdā, sociāldemokrāta grupas vārdā, lūdzu, vārds jums. Vai jūs izteiksieties, vai Hercogas kundze, vai neviens? Perjo kungs? Es jau izteicos, man šķiet. Uh, Es jau izteicos eh, savā iepriekšā uzstāšanās reizē. Labi, tad eh, Johansson kungs no Altas arī nav pārstāvēts pārējiem pie zaļiem, Butikhofa kungs arī nav klāt. Tad Fordas kundze, jums vārds lūdzu. Un tad pievērsīsimies citiem, kas vēlas izteikties. Fordas kundze, lūdzu, vārds jums, ja jūs vēlties izteikties Vai jūs varētu man vēl piešķirt minūtu laiku sagatavoties? Labi, tad uh, uzdošu jautājumu, kurš vēlas izteikties, kurš kolēģis vēlas izteikties par šo Rīvī kungu ziņojumu? Lūdzu, vārds jums. Jā. Yeah, you have the floor. Yes? Hvala lepa, predsedujoči. Paldies, priekšsēdētāji. Robe razumeli, nisam želela govorit v imenu kogarkoli drugega. Lahko... Varbūt mēs ne visai labi sapratām citu citu. Es negribēju izteikties nevienu citu vārdā. Taču, protams, es varu izteikties manā vārdā, jā, šis ir tas īstais brīdis to darīt. Es gribētu uzsvērt uzņēmumu apjomu. Ir ļoti mazi uzņēmumi, mikro uzņēmumi, mazie uzņēmumi, vidēji lielam uzņēmumi. Tad šīs trīs uzņēmumu kategorijas varēs eksportēt savas preces vai pakalpojumus tikai tad, ja tās sadarbojas savā starpā, tad, ja tās izveido tehnoloģiskas platformas vai klusters, Tikai šādā veidā tās varēs integrēt, apvienot savu tehnoloģiju, savu pieredzi, un šādā veidā zināšanas izplatīsies no centra uz perifēriju, un tas ir īstais veids, kā mazie uzņēmumi varētu mm, eksportēt. Oh, floor, Perijo kundze, lūdzu vārds jums, un tad Fordas kundze. Paldies, priekšsēdētāji, saka Perijo kungs. Uh, Tojas uh, Hercegas kundze izteicās par šo jautājumu jau agrāk. Es gribētu sacīt. Pirmkārt, gribu pateikties referentam par to, ko viņš sacīja. Otkārt, es tiešām gribētu šodien izteikties, ka nesen plenārsēdē mēs balsojām par to, lai pātrinātu Eiropas Savienības fonda izmantošanu par 10% palielinot Eiropas ieguldījumu šai fondā. Tāpēc, ka ir ļoti daudz ļoti mazu uzņēmumu, kas vienkārši nevar atļauties uh, sniegt līdzfinansējumu. Tas notiek tā, tāpēc, ka mēs saskaramies ar ļoti grūtiem laikiem. Mazie un vidēja uzņēmumi taču mūsu ekonomikas pamats. Eiropai ir jāaug, Eiropai ir eh, ekonomiski jāpaplašinās. Un tāpēc mums arī jāpārnes mazo un vidējo uzņēmumu zināšanas vienā valstī uz citu valsti. Kādā valstī uh, ir spērti lielāki soļi uz priekšu, taču nav nekā no, noliedzams fakts, ka mēs vēlamies iestāties par šo zināšanu pārnes no vienas valsts uz citu, tāpēc mums ir jāiesaistās un jāsniedz attiecīgi resursi ģenerāls direktoru kādu pārstāvi. Diemžēl pat labāk šie līdzekļi nepieciešami vairāk nekā tie bija nepieciešami pagātnē. Pastāv uzņēmumi, kas agrāk varēja rūpēties par saviem resursiem, tagad tie vairs to nevar nodrošināt. Protams, ir runa par apmācību, jūs jau to pieminējāt saistībā Eiropas sociāla fonda, Eiropas pēt, er, pētniecības attīstības fonda. Es domāju, ir jāpievērš īpašu uzmanību šim aspektam. Uh, dokuments, kuru mēs, par kuru mēs balsosim, ir saistīts arī ar Horizons 2020. Tam var piekrist, taču man šķiet, ka mums šie fondi būtu jāsasaista. Tie ir jāsasaista ar reālo nepieciešamību, kāda pastāv ļoti mazos mikrouzņēmumos un mazos uzņēmumos. Jo ir tāda uzņēmuma, kas vairs nevar tikt līdzi grūtajai tirgus situācijā, ar ko tie saskars. Ja vēl ar vienā esam vienotā tirgu. Paldies. Um, paldies. Vēl daži jautājumi, kas minēta komisijas paziņojumā. Viens bija saistīts ar informāciju maziem vidējiem uzņēmumiem. Daudziem maziem vizējiem uzņēmumiem situācija ir tāda, es saņemu sūdzības no viņiem, ka ir tik daudz dažādu vietu, kur iegūt informāciju, ka tie uzņēmumi saņem daudz informācijas, taču nekas no tiem nesniedz, no tās nesniedz atbildi tieši tiem jautājumiem, kas viņam ir. Tāpēc es iestājos par komisijas vēlmi vienkāršot informācijas pieejamību, struktūru un uh, izvairīties no pārklāšanās, kur vien tā pastāv. Taču mums jānodrošina, ka viss tā sistēma tiešām darbojas. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka mēs veidojam jauns informatīvos portāls, kas neko daudz nedod, ka vienkārši cilvēki tērē laiku, mēģinot saprast, sameklēt informāciju, kas viņam nepieciešama. Protams, ka dalībvalstīm ir jāsniedz palīdzību tirniecības jomā mazajiem vizēju uzņēmumiem. Daudzās dalībvalstīs jau ir daudz pieredze šajiem jomā, īpaši saistībā ar BRIK valstīm. Tātad jādomā, kā mēs varam uzlabot šī situācija šai ziņā, kā mēs varam mācīties no šīs pieredzes. Svarīgi, lai mēs tikai nodarbotos ar kaut ko, bet lai mēs tiešām sniegtu skaidrāku, pieejamāku informāciju. Un tad vēl bija jautājums par maksājumu aizkavēšanos. Es arī biju iesaistījusies maksājuma direktīvas izstrādē. Uh, Taču direktīvā bija daudzi piemēri, kas izklausies ļoti labi, bet dažās nozarēs tas vienkārši nekāds augsts nenes. Es zinu vienu uzņēmumu, kas izmantoja, kas pārtrauca preces saņemšanu no maziem vidiem uzņēmumu tieši maksājuma aizkavēšanās dūļu, jo preces ilgu laiku palika plauktos un līdz ar to no tā nebija jēgas. Un tad arī zuda iespēja mazināt uh, šo vēlo maksājumu radītās sekas. Tā tad ir mazie vidēji uzņēmumi, kuriem šī vēl, vēlīno maksājuma direktīva neko nelīdz. Mums ir jānodrošina tas, ka mēs šādiem uzdevumiem reāli varam uh, palīdzēt. Mums vai Lielbritānija jau transponēja lēto maksājumu direktīvu nacionālajos tiesību aktos. Man šķiet, ka tā to izdarīja. Vācija to neizdarīja. Fordas kundze turpina. Es saprotu, ka Francijā šie maksājumu termiņi ir pat vēl īsāk nekā paredzēts ir uh, direktīvā, līdz ar to radās problēma maziem vizējiem uzņēmumiem. Tāpēc dodu vārdu komisijai, sniegt atbildes jautājumi, un pēc tam Rīvi kungs sniegs pārskatu rezumēm. Paldies. Lielas paldies turpina komisijas pārstāvis. Teikšos pavisam īsi. Man šķiet, ka iepriekšējā diskusijās jau vairumu jautājumu tika atbildīja. Vispirms gribu sacīt augstu vērtējumu šo Rībinkungu ziņojumu. Tas uh, norāda skaidru parlamentu nostāju dažos pamatu jautājumos, kas saistīti ar maziem vidējiem uzņēmumiem saistībā ar industrializāciju Mārket, uh, tirgus vadība grib pateikties Rībekungam, viņš ir uh, spēcīgs uh, cīnītājs par mazavīzēm uzņēmumam. Man šķiet, ka visi jautājums, kuriem viņš norādīja, PTO noteikumi, vieglāka aizņemšanās, Erasmus jaunajiem uzņēmējiem, standarti, klusteri un tīkli. Tas viss šeit ir sēdzams gan no kosme programmas, gan no Eh, šīs konkurences inovācijas programmas. Un to var tikai uzteikt, jo tās ir mūsu prioritātes. Un atbildot dažiem uz tādiem jautājumiem, gribu sacīt, mēs ļoti labi saprotam, kādas problēmas maziem izdējiem uzņēmumiem ir ar informētību, uz to norādīja Fordas kundze. Mums jāizvairās no tā, ka mēs pārpludinātu maz MVU ar uh, milzīgi mm, informācijas vāliem, no kuriem nu, šiem uzņēmumiem nav nekāds jēgas. Mēs vienkārši varam <laughs> nogalināt mazos idejas uzņēmumus ar pārāk plašu informāciju. Otkārt, mums nebūtu no jauna jāizdomā rītens. Mums ir jāizmanto tās zināšanas, kas dalība valstīs jau pastāv. Tāpēc mēs strādājam pie tās kā kādas izstrādes. Un tagad runājot par uh, vēlīno maksājumu direktīvu. Es gribu jums atgādināt, ka Taģanī kungs uh, priekš, ir uzrakstījis visām dalībvalstīm. Uh, šai direktīvai jābūt transponētai no 15. martā 2013. gadā. 30 dienu laikā. The country saying, don't wait tāds ir maksājuma termiņš. Tātad šī direktīva jātransponē līdz 2017. gada 15. marta. Taču dariet to agrāk, jo lielā problēma, kas ir MBU, ir ne tikai tas, ka šiem uzņēmumiem nav pieeja, bet tas, pieejas finansēm, bet tas, ka šie uzņēmumi kļūst par bankām vietējām iestādēm. Nelēma ir tā, ka banks ne tikai nesniedz kredīt, bet arī valsts uh, nemaksā laiku savus parādus. Un līdz ar to, ja mēs nodrošinātu Mm, saulēcīgs maksājums, tad mm, mazdevītie uzņēmumi nepārvērstos par bankām. Un dažas dalībvalstis jau ir sniegušas atbildi un gaidām labu rezultātu, piemēram, Nīderlanda, bet uh, dažas valsts vēl nav atbildējušas, un šis punkts ir ļoti svarīgs. Un tagad eh, saistībā ar periodu kungu komentāriem. Es piekrītu jūsu sacītēm. MVU ir mūsu ekonomikas pamats. Mums jāvērš visi instrumenti šajā virzienā, un tāpēc ir ļoti svarīgi. Uh, lai eh, visi instrumenti tiktu apvienoti vienotā virsībā. Un tāpēc es gribētu sacīt, ka komisija gaida rekomendācijas, jūsu priekšlikums. Mums ir jāpanāk, lai mūsu instrumenti būtu virzīti uz mazo video uzņēmumu politikas atbalstu un visi ieteikumi, prasmes, eh, pieeja kapitālam, uh, inovācija, informācija, sniegšana, tālāk. Mēs visu to ņemsim vēlāk. Paldies. Rubikungs, lūdzu, paldies. Gribēju sirsnīgi pateikties ģenerāldirektoru kungam, jo šī iniciatīva, ko ir uzsācis Taģāni kungs, ir ļoti loģiska Mums ir jāparūvējas par to, lai Eiropas mazie un vidējie uzņēmumi, kas darbojas uh, arī uh, trešajās valstīs, uh, pateicoties internetu iespējām, nomaksai, jaunajām loģistikas iespējām. Mums ir jāparūpēs tātad, kā izmantojot visus šos priekšnosacījumus, mūsu uzņēmumu varētu nu, izcīnīt sev tādu stūrīti arī starptautiskajā starptautiskajās programmās. Un jauno uzņēmēju programma, kur ir jau pieteikušies 3000, ir, do, es domāju, ļoti veiksmīga. Mums ir jāsaprot, kāds mērķis mēs varētu sasniegt. Nu, pamācīsimies no Ķīnas, cik daudz jauniešu no Ķīnas dodas uz ārzemēm, piemēram, uz Sauda Arābiju un, piemēram, Sauda Arābijā tur jau ir 8 miljārdi uh, eiro ieguldīti šādos uzņēmumos un tiek eh, arī eh, atbalstīti jauni uzņēmēji. Mēs noteikti ļoti daudz varam mācīties no citām pasaules valstīm. Mums ir jāpiem saist vairāk finansējumu šai programmai. Un mums patiešām ir eh, jāuzrunā jaunieši, mums ir jāparūpējas, lai tieši jaunieši varētu iekārtoties darba vietās. Un ir 23 miljonu mazumvidēju uzņēmumu Eiropas Savienībā, un ja katrs no šiem uzņēmumiem varētu pieņemt darbā kaut vai vienu jaunu darbinieku, tad nu, mums nākamajā dienā vairs nebūtu bezdarbnieku. Uh, Tādēļ ir jāparūpējas par uh, jaunu uzņēmē atbalstīšanu. Un patiešām mēs uh, gūsim panākums tikai tad, ja mēs piedāvāsim tādus produktus un pakalpojumus, ko pirks visā pasaulē. Nu, tā ir panākuma atslēga. Tā mēs varam uh, gūt gan panākumus, gan peļņu un nomaksāt savus parādus. Paldies! Jā, filmēt. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Tagad nākamais darba kārtības punkts eh, pēc uh, skaita sastais. Sadarbības veidošana enerģētikas politikā un uh, ar partneriem ārpus ES robežām strateģiski pieeja drošas, ilgspējīgas un konkurētspējīgas energoapgādes garantēšanai. Došu vārdu Edītei Hercogai, kas ir referents, lūdzu. She's phoning. Viņa zvan pa telefonu šķiet, nevar uzreiz izteikties. Ja. Frau Kollegin Herzog, Miss Her Herzogas kundze, lūdzu, jums vārds. Jūs esat referente par sesto darbkārtības punktu, lūdzu. Could you start, please? I'm sorry, Mr. Kreutzmann. No. Jā. Atvainojiet, Kreutzmann kungs. Tas bija ārkārtīgi steidzams zvans no manas doktora. Kolēģi, jā. Tālāk runājot par grozījumiem, kas iesniegts par šo ziņojumu par ārējās enerģētikas politiku, gribētu jūs informēt, ka esam uh, ieguvuši papildus laiku, nu, veiksmīgā vai neveiksmīgā kārtā. AFET komiteja joprojām strādā pie savu ziņojumu, un tāpēc arī mūsu ziņojums varēs tikt nodots balsošanai komitejā tikai 7. un 8. maijā. Uh, Tātad patieši tieši uz Eiropas dienu, līdz ar to mums vēl ir daudz laika veikt sarunas par grozījumiem. Gribu teikt paldies par ļoti daudziem grozījumiem, kas tika tiesniegti, 182 kopskaitā. Cenšamies šobrīd meklēt kompromisu grozījumus, mm, nu, tā lai samazinātu šo skaitu. Es domāju, ka kolēģi lielākoties pārsvarā savos viedokļos ir vienisprāts un iet vienā virzienā. Un tāpēc es arī neredzu, ka būtu kaut kādi potenciāli konfliktu punkti paredzami. Tas īpaši attiec uz maniem ēnu referentiem, tiem gribu teikt lielu paldies Karvaļo kundzei, eh, Turmes kungam, Savēlas kundzei un tā tālāk. Es domāju, ka nav nekādas vajadzības šobrīd kaut ko īsti daudz vairāk arī teikt, jo nekāda pretruna īsti šeit nav. Ko cenšamies šobrīd darīt? Cenšamies strādāt pie kompromisu grozījumiem, pēc iespējas labāk tos noformulējot. Esam visi, domāju, sapratuši, ka mums ir vajadzīgi ļoti labi funkcionējuši e, enerģētikas tirgus ar starpsavienojumiem, tāpat laikā ir vajadzīga informācija no dalībvalstīm, koordinācijas metodas jāuzlabo starp dalībvalstīm un tā tālāk. Un es domāju, ka parlaments pilnīgi noteikti būs vienots balsojumā par šo ziņojumu un virzību, ko tas šobrīd ņem. Un šajā ārkārtīgi īsajā laikā es drīzāk gribētu uzklausīt kolēģi domas un nevis te tad klāstīt savu viedokli. Paldies, saka priekšsādātājs. Un tad tālāk dosim vārdu ēnu referentiem, lūkšu viņus iekļauties trīs minūtēs, izteikties ļoti rakoniski, lakoniski, jo pulksten 17. mums sāksies koordinātoru sanāksmes. Nu, nedaudz mēs varam, protams, eh, pārsniegt savu laiku, bet vispirms tautas partijas pārstāv Karvaļo kundze lūdzu. Liels paldies priekšsādātāji! Gribu teikt paldies referentei Hercogas kundzei par liels paveikto darbu. E, kopumā piekrītu ziņojumu saturam. Un turklāt uzskatu šo ziņojumu par tādu spēcīgu atbalstu likumdošanas darbam, ko esam strādājuši. Un pie tā strādāja Kariņkungs kā referents esam parakstījuši arī virkni grozījumu, lai uzlabotu līdzsvaru šai kopējā ziņojumā starp dažādiem jautājumiem, nu, piemēram, līdzsvaru starp piegādi, piedāvājumu un piegādi, tāpat arī līdzsvaru starp ražotājiem un patērētājiem, starp rūpnieciskajām un attīstības valstīm, tāpat arī līdzsvaram starp dažādām eh, Eiropas Savienības pusēm, nu, piemēram, austrumiem, rietumiem, dienvidiem, ziemeļiem un tā tālāk, vidusjūras reģions, rietumu reģions un tā tālāk. Vēlējāmies pēc iespējas ehm, šo diversifikāciju, dažādošanu, nodrošināt, ehm, pieņemot enerģiju no dažādām, ļoti dažādām izcelsmes valstīm un tā tālāk. Esam iesnieguši grozījumus arī eh, lai spēcinātu atsauc uz tehnoloģisko sadarbību un tehnoloģiju izstrādi un palielinātu centienus eh, strādāt pie standartizācijas, strādājot kopā ar trešām valstīm, kas šobrīd izstrādā jaunus standartus un jaunas tehnoloģijas. Uh, neredzu arī es nekādas īstas problēmas, kas mums būtu, mm, varētu rasties par šiem grozījumiem, un tāpēc ar nepacietību gaidu tikpat veiksmīgi sadarboties arī tālāk ar referentu, un domāju, ka šis process nebūs sarežģīts, un mēs varēsim pavisam veiksmīgi nonākt pie kompromisa grozījumiem. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tālāk Aldis grupu pārstāv Alienkunds, bet viņi nav klāt. Tālāk Turmes kungs, kas pārstāv zaļos. Lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji! Runāšu angliski, jo tas droši vien būs vienkāršāk arī Edītai. Viņa labāk varēs saprast, ko domāju. Edīte, liels paldies tev par sagatavoto ziņojumu. Viens jautājums Eh, ko jūs arī nedaudz uzsvērāt, ir tas, ka nepieciešams uzlabot koordināciju starp dalību valstīm un arī attiecībā uz informāciju. Tajā brīdī, kad runājat par lūk, eh, Eiropas Savienības un Ķīnas politiku, ar Austrijas un Indijas sadarbības politiku, kā arī politika attiecībā uz sadarbību ar starptautiskajām organizācijām, nu, piemēram, atomenerģijas aģentūras un, tam, un tā tālāk. Mums jāizvairās no tādas situācijas, kur dalība valstis, lūk, eh, arī sēž pie dažādiem sarunu gaudiem un aizstāv pašas savas pozīcijas, nevis kaut kādu vienē, vienotu kopēju Eiropas pozīciju, jo nav notikusi koordinēšanas procedūra. Ja runājam tālāk par strateģisko sadarbību tehnoloģiju jomā, tad jāsaka, manuprāt, mums vajadzētu apskatīt arī tirgus, kādi ir šie tirgi apjomu ziņā turpmāk, kādu paredzami, kādas projekcijas paredzamas tiem turpmākās divas desmit gadus. Tā, tāpēc, lai tajā brīdī, kad strādājam pie jaunām tehnoloģijām un izvērtējam šīs tehnoloģijas, mēs ņemtu vērā arī projekcijas, nevis, skatot, nevis skatāmies tikai divus, trīs mēnešus priekš. Energoefektivitāte, atjaunīgā enerģija un viss, kas saistīts, piemēram, ar tīkliem un starpsavienojumiem, kā arī transmisijas sistēmām. Bet te mums jārunā arī par mikrotīkliem, mazajiem, nelielajiem tīkliem - 75 līdz 80 e, procenti e, tirgus apjomu būs tieši šajos mazajos tīklos. Un jūs jau zinat, ka pastāv milzīga vilšanās, jo miljardiem ir ieguldīts Eiropas Savienības budžets šajās jomās, bet jāsaka, progress nav bijis gan strauji. Nu, es nesaku, mums vajadzētu pārtraukt darbu pie šiem aspektiem, bet domāju, ka tirgi šajā gadījumā tomēr ir jāizvērtē, jo e, Nu, te ir gan tīkla jautājums, gan atjaunīgo resursu jautājums. Tālāk par attīstības valstīm runājam. Es domāju, ka viens no aspektiem, kam mums vajadzētu pievērst vairāk uzmanību, ir lūkāts. Šis gads tika pasludināts ANO par e, gadu, kas veltīts piekļuvēju enerģijai, un tas ir process, kur ietvaros tiek organizētas divas konferences, tās organizēja Banki Mūns un e, ANO. E, Un arī Rio process vēl nav nosēdies. Ir tā tad, lūk, šie divi atšķirīgie procesi, un tie šķiet eh, drīz tiks saliedēti vienā. Nu, vai tad tiešām tie var būt jautājumi, kas ieskatīt atsevišķi? Es domāju, ka nē. Domāju, ka tā ir lieliska un vien izcila iespēja šogad šo vēstu palaist arī tālāk. Ja attīstības valsts, piemēram, vēlas, lūk, apņemties, ievērtot zināmas efektivitātes programmas, izveidot savus nacionālos plānus, tad mēs kā Eiropieši varētu tam palīdzēt ne tikai budžeta līnijās un postiņos, bet mēs varētu nodrošināt tam arī tehnisko ekspertīzi, piemēram, nu, lūk, obligāto standartu izstrādē, marķēšanā Eh, piemēram, arī lūk, zema energo patēriņa māju celšanā un tā tālāk. Nu, tā ir joma, ko, manuprāt, mēs arī varētu izmantot un tur mēs varētu apvienot spēkus. Tālāk par biodegvielu runājot. Komisija droši vien nāks klajā drīz vien ar ar eh, ziņojumu šai jomā bija jau arī nesen uh, tikšanās, kur tika runāts lūk par to, ka Eiropas Savienības eh, likumdošanas aktos eh, šis aspekts tiek jau skatīts, un ja mēs vēlamies radīt stabilu eksportu tirgu no attīstības valstīm uz Eiropu, tad tādā gadījumā mums nepieciešams visu šo ietvaru, visu šo izmantošanas cikla jautājumu arī saskaņot. Biomasas Eh, ir arī jautājums, kas svarīgs. Līdz šim eh, šis čamas nāk tieši no Eiropas, bet, piemēram, eh, ogļu pārstrādes uzņēmumi arī ir sākuši izmantot šīs čamas arī starptautiskajos tirgos - Kanāda, Krievija, arī Gana un tā tālāk. Un tāpēc es domāju, ka radīsies biomasas pasaules tirgus. Bet, ja vēlamies radīt stabilu tirgu, tad es domāju, ka mums lūk, jau no pašiem sākumiem vajadzētu uh, uzstāt uz ilgspējīgas kritērijiem, aps, apspriest tos ar atsevišķām valstīm, nu tā, lai arī tām varētu būt iespēja veidot institucionālā kapacitātu un, protams, vajadzētu arī attiecīgas tiesību aktus. Paldies! Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την Edit. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu sveikt Edīti, jo tas, ko viņa ir paveikusi, ir vienkārši iespaidīgs. Šis ziņojums ir ļoti labi sagatavots Hercogas kundze, un ir ļoti maz, ko es varētu no savas puses komentēt vai piebilst. Ir divi vai trīs jautājumi, divas, trīs lietas, uz kuriem gribētu vērst kolēģi uzmanību. Izskatās, kā zināšanas par eh, centrālo un ziemeļa Eiropu ir pietiekoši plašas, taču man šie te vairāk būtu jāpie, jā, jāpiemina Austruma Eiropa un Dienvidu Eiropa. Tur ir arī bijuši soļi spērti uz priekšu saistībā ar enerģētiku, tāpēc es nācu klājā ar dažiem priekšlikumiem no savas puses. Šai ziņā es mē mēģināju sniegt informāciju tieši par to, kas notiek enerģētikas tirgu Dienvidu Eiropā un um, Dienvidu Austruma Eiropā. Vēl viena lieta no manas puses. ir tā, ka nav nekādu šaubu. Hercogas kundzi ļoti interesē monopolu jautājums un sadarbības starp eh, Eiropu un Krieviju enerģetikas jomā. Mans priekšlikums būtu šāds. Mums būtu jāvada sarunas ar Krieviju, jānodrošina dialogs, kad ir apusēji pieņemami uh, pasākumu, un mērķis būtu izlīdzināt kaut kādas domstarbības un problēmas, kas pastāv starp abiem enerģētikas tirgiem. Mums ir jāpieiet enerģētikas tirgumu Krievijā atšķirīgi no tā, kā mēs esam darījuši pagātnē. Jo Te bija runa par to, ka varētu atmest. Bitumēna gāzi. Bitumēna gāze tiek razī, ražota trešās valstīs, un tā ir mm, mainījusi enerģētikas mm, kārti ASV un arī ietekmējusi ļoti lielā mērā cenas enerģētikai visā pasaulē. Tāpēc domāju, ne, nebūtu pareizi vismaz atsaukties uz šo bitumenu gāzi. Mums varētu būt atšķirīgi viedokļi par to, taču tā ir prece, kas uh, ir trešās valstīs, līdz ar to tas mums būtu piebilstams. Un nobeigumā attiecības enerģētikas jomā nozīmē, ka mums nepieciešams stabilitāte, mums nepieciešams ilgtermiņa ieguldījums un jāsraugās nākotnē. Mums vienmēr šie aspekti jāpatur prātā. Mēs negribam te jaukt ārlietas un enerģētikas pieejamību. Paldies! Fildank. Paldies, Delkas Dieļo kundze tagad. Paldies, priekšstādātāji. Es neko nekomentēšu par maniem grozījumiem, jo mums ir koordinātārs sanāks būs 5 un 5 pār 5 jau ir. Liels paldies, turpin priekšstādātājs. Mēs savidāli. Kvadras. Vidāla kvadras, kungs, lūdzu. <clears throat> Gracias. Paldies, priekšsēdētāji. Edītes Hercoga ziņojums papildina Krišjāņa Kariņa dokumentu par informācijas apmaiņas mehānismu starp valdību nolīgumos ar trešām valstīm enerģetikas jomā. Es domāju, ja jūs paraugāties uz šiem diviem ziņojumiem, kā vienotu darbu, tad var secināt, ka mēs varam kaut ko ietekmēt, veidot stimulu Eiropas enerģētikas politikas jomā. Mūsu politikai šai jomā ir jābūt prioritārai. Un mūsu referenti uz to arī ļoti skaidri nepārprotam norāda. Viņa apgalvo, ka mūsu lielā atkarība no enerģētikas piegādātājiem, kas ir ārpus Eiropas Savienības, ir uh, defekts, kas mums jāpārvērš par efektu. Mūsu atkarības dēļ mēs esam lielākie enerģētikas importētāji. Ja mēs runātu vienā balsī, tad uh, šis vājais punkts izvērstos par mūsu pozīcijas stipro punktu. Acīm redzot, līdz šim Eiropā mēs vēl neesam pietiekoši labi darījuši savu darbu. Es domāju, šis ziņojums ļoti labi sabalansēts. Ir jautājumi tajā, kas uh, punkti, kuriem pilnīgi piekrīt, ir atsauc uz to, ka nepieciešams pilnīgi integrācija iekšējais enerģētikas tirgus. Tas ir būtiski svarīgs jautājums, tad vēl ideja par enerģētikas diplomātiju Referenta arī nodā, norāda uz starpsavienojumu punktiem. Tātad starpsavienojamība, solidaritāte starp dalībvalstīm ir vienīgās, vienīgie aspekti, kas tiešām var mazināt mūsu atkarību no trešām valstīm. Nav viegli grozīt tik labu ziņojumu. Taču es, nebūdams īpaši ambiciozs, tomēr mēģināšu to savā veidā uzlabot. Piemēram, runājot par iekšējo koordinēšanu starp dalību valstīm. Te ir e, jārunā par e, vienotu pozīciju dialogā, ka tiek apspriests e, enerģētikas tirgus, tad vēl arī jābūt vienotai stratēģijai par enerģētikas patēriņu. Patēriņš arvien pieauga, jo attīstī, attīstības valstis eh, arvien vairāk patērē enerģētiku, turklāt enerģētikai jābūt mūsu pamatelementam attīstības politikā. Un es ceru, ka Hercogas kundze pieņems mans grozījums kā pozitīvs. Vēlreiz gribu pateikties viņai par lielisko ziņām. Paldies, priekšsēdētē. Odī kungs, tagad vārds jums, taču lūdzu pēc iespējas kodolīgāk. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms neliela problēma ar tulkojumu. 20. pantā, kad ir runa par ātomenerģiju Eh, vārds ir drošība, safety angliski. Franciski tik tūkots, ka security. Bieži vien mēs saskanamies ar šādu veidu kļūdu, taču es gribētu uz jums to priekšsatāt norādīt, jo eh, security ir kopienas pārziņā un eh, sjurte ir dalībvalsts pārziņā. Un tad gribētu norādīt uz Žaka Deloru ļoti senu ideju, kas ļoti bieži parādās, un es vēl pirms gada, par to, ka varētu veidot Eiropas enerģetikas komisiju, komite, kopienu, enerģetikas kopienu, vai jūs skatījumā tā ir laba ideja, vai komisija varētu nākt klājā ar tādu salīdzinājumu, kā citi kontinenti, ar kuriem mēs esam, citi kontinenti, ar kuriem mēs konkurējam, risina šo enerģetikas problēmu, jo visam, visiem kontinentiem ir šī problēma vai mēs tad varētu iztenot tādu salīdzinājumu, tad mēs redzētu, vai no tehniskā viedokļa šī ideja par enerģētikas kopienu labu. Tagad vārds komisijai. Vai komisija varētu atbildēt uz Odīkunga uzdotiem jautājumiem, jā? Ja? Lūdzu, Mērķis kundze, vārds jums paldies priekšsēdāt vispirms. Es augstu vērtēju iesniegtos grozījumus Tie, protams, norāda uz to, cik svarīgi ir ārējās enerģētikas policija, lai sasniegtu Eiropas enerģētikas mērķus. Tie arī pilnīgi atbalsta to ideju, pat ka jāuzlabo koordinēšana starp dalībvalstīm un jārunā vienā balsī starptautiskās organizācijas. Tas ir būtiski svarīgi. Mēs arī ļoti augstu vērtējam šo līdzsvaru, kas tiek nodrošināts ar grozījumiem. Te tiek norādīts, cik svarīgi ir sadarbība ar nodrošinātāju valstīm, arī ar citiem patērētājiem, kas ir mūsu konkurenti, kā jau šeit izskanēja agrāk. Es gribētu tikai norādīt dažām lietām. Ja mēs gribētu sniegt zināt paskaidrojumu um, šajos saistībā ar groziem, saistībā ar Eiropas enerģētikas kopienu. Vispirms uh, par juridisko instrumentu, kas izveidot enerģētikas novērošanas sistēmu. Kā jūs zināt, komisija jau īstenoja enerģētikas tirgus novērošanas sistēmu, tā darbojas kopš 2008. gada. Tās mērķis ir apvienot informāciju un uh, izvērtēt enerģētikas tirgus un uh, transsektorālos jautājumus. Ir uh, izstrādātas publikācijas un arī uh, um, periodiski regulāri ziņojumi. Tā tad jāņem vērā, ka kaut kas jau darbojas šajā jomā. Otkārt, lieta, par ko vēl gribu komentēt, mūsu ziņojumā komisija aicina, lai Eiropas Savienība uh, risinot sarunas ar trešām valstīm nolīguma sakarā runāt vienā balsī. Mums ir jāpatur prātā, ka šie nolīgumi ir paredzēti, lai veicinātu uh, liela apjoma infrastruktūru un lai īpaši risinātu dažus regulātoriskas dabas jautājumus. Te nav runa par apjomiem vai cēnu līmeni. Tās tiek īstenots tirzniecības rakstura nolīgumos. Un tagad saistībā ar priekšlikumu par Eiropas enerģētikas kopienu kopējās ārējās enerģētikas eh, politikas izstrāde ir pakāpins process, un es domāju, ka šobrīd nav nepieciešami jauni institucionāli ietvari. Pēdējo gadu laikā daudz tika izdarīts, lai eiropeizētu enerģētikas politiku, un jaunais juridiskais pamats eh, atzīst eh, to, ka jaunie mērķi nodrošina tālāk izaugsmi, tā skaitā arī ārējā ārējās darbības jomā. Un tad mēs esam arī novērojuši, ka daži grozījumi skata tās lietas, kas nav saistīts ar ārējām, ārējiem enerģetikas jautājumiem. Tas attiec, piemēram, uz atsaucams infrastruktūras politiku vai uz atjaunīgas enerģijas avotu uh, struktūru. Es domāju, ka tas būtu jāskat citos ziņojumos. Paldies! Mm. Thank you very much for the. Liels paldies, turpin priekšsēdētājs. Hercogs kundze, jums ir vārds, ja jūs vēlaties atbildēt. Liels paldies, priekšsēdētāji. Es teikšos pēc amīsi. Kā jau es sacīju, grozīju un grozījumu skaidri un dodas tai pašā virzienā, tā Eiropas Savienībās enerģētikas politika jāraugās no globālā viedokļa. Uh, Mēs neesam tikai ie, iepircēji, mēs neesam tikai atkarīgi no, tīru, no šī tirgus. Mēs arī varam kaut ko piedāvāt šim tirgum, īpaši saistībā ar jauniem tehnoloģiem, zināšanu pārnes. Un no ēnu referentiem esmu saņēmuši šādu pašu viedokli, mums tāda viedokļa sakrīt. Ja mēs vēlamies, lai Eiropai būtu pievienotā vērtība, tad mums šai ziņā ir jāstrādā labāk. Tuvāko mēnešu laikā cieši sadarbošos ar jums, tā ir rastu kompromisu grozījums. Es, mēs vēl gaidām uz afetu, mēs atstāju afetu ziņā. Visu jautājums saistībā ar to, ar kādām statistiskām organizācijām gribam sadarboties, afet eh, šis jautājums ir īpaši skar. Es domāju, ka no atzinuma no DV un IMCO komitejas uzlabos mūsu tekstu Un, kā jau sacīju, mēs uh, vadīsim sarunas ar komisiju, vēlamies nosūtīt ļoti skaidru vēstījumu Eiropadomē, ka tad, ja tiek piešķirts kompetences Eiropas Savienībai, tad nekas ļaus nenotiek ar dalībvalsts suverenitāti. Lielas paldies, turpin priekšstādātais tādu balsosim par šo atzinu ITRE komitejā 8. maijā Un tagad beigšu šo sanāksmi. Un rīt sāksim, atsāksim darbu pulksten deviņos par, ar uzklausīšanu par apvārsni 2020. Paldies!